Bien, mes chers collègues, je vous... Godāmie kolēģi, es gribētu jūs aicināt ieņemt vietas. La séance est ouverte. Sāksim sanāksmi. Je voudrais m'assurer. Es uh, vēlētos pārliecināties, uh, vai jums nav iebildumu par darbu kārtību, taču ir arī vairāki precizējumi. Vispirms divi papildinājumi darba kārtībā. Tātad šajā darba kārtībā, kas jums ir izplatīti, Gaira kungs pie ārkārtas jautājumiem vēlas runāt par ziņojumu. Tātad Gaira kungs vēlas runāt par ziņojumu par um, rezerves mobilizāciju, un tā ir daļa no paketes, kas tika apspriesta samierināšanas procedūrā par 2018. gada budžetu. Tāpat arī ir runa par ārkārtas transferu, tas ir 33. punkts, kur ir runa par pirmstiestāšanās instrumentu Turcijai, lai nodrošinātu humanitāro palīdzību uh, Sīrijas krīzes kontekstā. Šis transfēra pieprasījums ir ticis iesniegts eh, samierināšanas procedūras laikā, un tas varētu kliedēt eh, zināmas pašas. Tātad, ja nav nekādu iebildumu, uzskatīsim, ka šīs darba kārtības projekts var tikt pieņemts. Un 18. punkts, kur ir runa par trilogu tiks skatīts šorīt pēc 5. darba kārtības punkta, un 19. punkts aizsardzības fonds tiks skatīts šovakar pulkstens 17. stolīt pirms balsojuma, kuram ir jāsākas 17.30. Ja nav nekādu komentāru, tad uzskatīsim, ka mūsu darba kārtības projekts ir pieņemts. Zanus. Divi paziņojumi kas eh, man jums ir jāpavēsta. 9. Mm, oktobrā koordinātoru sanāksmes rezultāti jums ir eh, nosūtīti, tie ir iekļauti eh, sanāksmes dokumentu dosijai. Un, ja no jūsu puses nav iebildumu, tad uzskatīsim, ka šie koordinatoru lēmumi ir pieņemti. Tāpat arī es vēlējos precizēt, ka šīs dienas pēcpusdienas sanāksme sāksies 14.30 Mēs a, esam ieviesuši šo jauninājumu, tāpēc, kā mēs varam sākt darbu pulkstens 14.30, mums nav jāsāk strādāt 15. un līdz ar to a, mēs varēsim beigt darbu pulkstens 18.30. Jens Gājers vadīs šo sanāksmi, tāpēc, ka man a, vajadzēs piedalīties Skills Week pasākumā šeit Briselē. Un Es uh, vēlētos runāt par uh, pilotu projektu um, mācekļiem uh, šeit Eiropā. Tāpat arī vēlos norādīt, ka 30. un 31. augustā, kā arī 26. un 27. septembra sanāksmi protokoli jums visiem ir nosūtīti, un ja nav nekādu iebildumu, ja nav, nav nekādu uh, Mm, lūgumu kaut ko grozīt, tad uzskatīsim, ka šie protokoli ir pieņemti. Et euh, j'en viens à. Līdz ar to varam eh, runāt par samierināšanas eh, procedūru, kurā piedalījās padome un parlamenta delegācija. Es vēlētos jums atgādināt, ka Mm, vienošanās eh, tika panākta naktī no piekdienas uz sestdienu, un um, samierināšanas eh, komiteja panāca šo vienošanos apmēram četros no rīta. Iepriekšējās budžeta komitejas sanāksmes laikā pirms divām nedēļām mūsu izredzes šķita visnotaļ drūmes, jo komiteja uzskatīja, ka budžeta projekts ir vienīgais uh, iespējamais līdzsvars, ko varētu panākt starp uh, parlamentu un padomi, un ka visi uh, šie labojumi, kas tika mm, ieviesti pēdējā brīdī, ir tāda kā bībele, un ka šo bībeli nekādā veidā nevarētu mainīt vai pārkāpt. Tas nozīmē, ka nevarēja uzsākt nekādas um, iniciatīvas uh, šī daudzgadu finanšu plāna laikā, ka viss ir pilnīgi uh, stabils un negrozāms. Padome arī ievēroja visai ierobežojušu interpretāciju attiecībā uz pārskatīšanu, un padome interesēja tikai un vienīgi viena lieta - saglabāt uh, um, rezerves uh, neparedzētiem gadījumiem un uh, šis neparedzētais gadījums ir Sīrijas bēgļu instrumenta pagarināšana Turcijā. Sākumā mēs domājām, ka Eiropas Savienības budžets um, varētu sasniegt apmēram 3 miljārdus ar valstu ieguldījumu, bet bija arī uh, otrā daļa, kas parādās 2018. gadā, un eh, līdz ar to šis ieguldījums bija eh, jāierobežo līdz vienam miljardam. Taču eh, valstīs, kas līdz šīm ir nodrošinājušas divus miljardus, sāka sausīties un norādīja, ka tās nepiedalīsies. Un Eiropas Savienībai vajadzēs finansēt šos trīs miljārdus. Citiem vārdiem sakot, padomes demāršs nozīmē to, ka ir jāsaglabā rezerve 3, eh, apmēram 3 miljārdu apmērā. Un pašlaik mūsu budžets ir gandrīz vai viltus budžets, jo mēs eh, no sākuma tajā neielikām iekšā paredzamos izdevumus. Piektdienā un eh, naktī uz sestdienu mums izdevās atbrīvoties no šiem šķēršļiem. Mēs uh, panācām, ka komisārs Otingers atzīst, ka nec parlaments, nec padome neatzīst vēstules, kas attiecās uz grozījumiem, un ka līdz ar to budžeta iestāde ir tiesīga izvēlēties šos kredītus, kas tiek pieņemti ikgadējā procedūrā. Mums nācās atbrīvoties arī no citas šķēršļa, proti, ka pirmajā A kategorijā Eh, ir jāievieš prioritātes, un proti tas ir apvārsnes 2020, Erasmus un Kosme, un ka tos eh, nedrīkst eh, ielikt tajā pašā aploksnē, kur padome ir ielikusi dažādu programmu budžeta samazināšanu. Tātad mēs esam panākuši uh, 500 miljonus eiro, kas ļaus mums mobilizēt uh, kopējās rezerves šiem mērķiem. Tāpat arī esam nodrokš, nodrošinājuši, ka pirmajā B kategorijā tiek e, īpaši pastiprināta jaunatnes e, e, garantiju schēma, un līdz ar to te ir palielinājums 50% apmērā par komisijas piedāvājumiem. Un tāpat esam ceturtajā kategorijā samazinājuši pirmsiestāšanas kredītus Turcijai. Un uh, uh, to līdzsvaru 85 miljonu palielinājums citās programmās. Tāpat arī parlaments ir ieviesis savus grozījumus citās kategorijās. Līdz ar to attiecībā uz aģentūrām mēs varam nodrošināt pilotu projektors 200 miljonu eiro apmērā. Parlaments ir atjaunojis, um, tātad atbrīvojies no padomes ieviestajiem samazinājumiem un uh, Līdz ar to ieviestie grozījumi apmierina parlamentu. Tāpat mēs ņēmām vērā komisijas iesniegto vēstuli par grozījumiem. Kolēģi, kopumā varētu teikt, ka rezultāti ir pozitīvi. Tātad gan padomē, gan parlaments, gan komisija ir panākuši to, ko tās vēlējās. Mēs eh, saprotam, ka mums ir vajadzīga īpaša rezerve Turcijas instrumentā, mums ir jāņem vērā Brexits un uh, um, padome ir norādījusi, ka šie mm, rezultāti ir daudz labāki nekā mēs gaidījām un uh, CAP. Protams, te var runāt par to, ka tie ir pieticīgi, bet es vēlējos norādīt, ka mūsu mērķis nav palielināt izdevumus. Galu galā sabiedrība Eiropā negaida valsts izdevumu palielināšanu. Tieši tāpēc mums vajadzētu apzināties, ka tas, ko mēs iesakām, uh, ir tas, ko sabiedrība no mums sagaida, un jo īpaši mums ir jādomā par Eiropas nākotni un Eiropiešu drošību. Samierināšanas komitejā mēs esam atjaunojuši kontaktus ar vairākām dalību valstīm padomas ietveros. Mums ir jāsagatavo augsne tām, um, lai mēs varētu panākt vienošanos. Protams, ir ārkārtīgi sarežģīti redzēt mūsu priekšā tikai dažus ministrus, viņi nebija daudz, dažus vēstniekus un um, pastāvīgo delegāciju pārstāvjus, kas uh, bieži vien ir finanšu ministriju uh, pārstāvji. Un šīs sievietes un šie vīrieši, kas ir augstas amatpersonas, nekad uh, nevar nekur piekāpties, viņiem nav iespēju uh, panākt kompromisus, un, protams, mums parlamentāriešiem uh, tas viss ir ļoti sarežģīti. Komisārs Otingers un viņa darbinieki ir paveic labu darbu, par ko viņiem ir jāpateicas, bet man šķiet, ka uh, uh, komisārs uh, neņēma vērā mm, dalībvalstu, kas ir lielākās mm, iemaksātājas budžetā iebildumus. Es vēlētos pateikties uh, prezidentūras ministram, kā arī padomas sekretariātam, kas uh, veica gan tehnisku, gan arī politisku darbu ļoti um, augstā līmenī. Un, protams, ka mēs um, sākām darbu ļoti sarešķītos apstākļos. Uh, Jebkurā gadījumā es vēlos arī pateikties vispārējiem referentiem Zihfrīdam Muresanam, kurš no paša sākuma līdz pašām beigām eh, darbojās ļoti labi un man eh, radās ļoti pozitīvs iespējas par viņa pausto pārliecību un arī talantu. Tad, tad eh, tas ir patiešām apsveicami, ko viņš paveica. Es vēlētos apsveikt arī referentus par citām sadaļām, par tātad Ričārdu Ešvērtu, kura darbs nemaz nebija vienkāršs. Tātad uh, parādījās vesā trešais eksemplārs, kur tika uh, ieviest ierobežojumi attiecībā uz nekustamo īpašumu. Tāpat arī es vēlos pateikties Jensam Gājeram, kurš ir referents par aģentūrām un uh, arī par 2017. gada budžetu. Jens Gājers uh, ļāva nodrošināt eh, līdzsvaru ļoti daudzos jautājumos. Mēs tagad uzklausīsim arī mūsu referentus, lai viņi mums pastāstītu, kāda viņiem radās iespēja par eh, šo samierināšanas procedūru, un uzreiz vārds Sikfrīdam Muresanam. Paldies priekšādātāji un godāmie kolēģi. Eh, priecājos, ka varu tikties ar jums tikai pēc trīs dienām. Mēs atvadījāmies sestdien no rīta. Uh, Eh, tad, kad mēs bijām panākuši vienošanos par nākamā gada budžetu. Vispirms, tā kā tas bija ļoti garš process, es eh, vēlētos pirmkārtām pateikties eh, priekšādātājiem ar TUI par to, ka viņš nospēlēja tik svarīgu un labu lomu samierināšanas procedūras laikā. Viņa loma bija patiešām nozīmīga, panākot vienošanos par šo, manuprāt, ļoti labo budžetu, un par eh, šo ļoti labo vienošanos, ko mēs panācām ar padomi. Es vēlētos pateikties arī mūsu komitejas sekretariātam, kurš arī um, uzsītīgi strādāja pēdējo nedēļu laikā. Viņi vienmēr bija uz vietas, viņi um, mums atbildēja ar ļoti lielu profesionālismu un arī radošo garu. Tātad liels paldies viņiem par to. Es vēlētos arī pateikties par darbu abiem referentiem, ar kuriem es ļoti cieši sadarbojos - Ričards Ešvers, kurš bija atbildīgs par pārējām iedaļām, un Jens Gājers, kura darbs pie aģentūrām, kura ļoti plašā zināšanas par aģentūrām nodrošināja ļoti labu kvalitāti mūsu darbam. Augsti novērtējums ir arī viņa ieguldītājs strādājot pie 2017. gada budžeta. Uh, Es vēlētos arī pateikties komisāram Otingeram, kurš nav uz, mūsu vidū pašlaik, bet uh, kurš uh, nodrošināja ļoti labu sadarbību ar budžeta ģenerāla direktorāta darbiniekiem. Viņš uh, nospēlēja ļoti nozīmīgu lomu šīs vienošanās noslēgšanā. Tagad pavisam īsi jums pastāstīšu, par ko šeit ir runa un kāpēc, manuprāt, tas ir ļoti labs budžets. Kā jau es norādīju, pusčetriem no rīta es rekomendēju parlamenta delegācijai apstiprināt šo budžetu. Iesim cauri tagad visām kategorijām. 101A mm, kategorijā mēs nodrošinājām 105 miljonus jauna, jauna budžeta līdzekļu, 70 miljoni eiro um, apvārsim 2020, 20 miljoni Erasmus un 15 miljoni kosmē. Tas bija uh, viens no svarīgākajiem jautājumiem parlamentam, jo te ir runa par MVU, par studentiem, par pētniecību, novatoriskumu, par jomu, kur nauda ir ļoti vajadzīga, kur tā tiek uh, liederīgi ieguldīta un kas ļauj Eiropu sagatavot nākotnē. Es vēlējos skaidri norādīt, ka tie ir pilnīgi jauni budžeta līdzekļi. Te nav runa par pārvietojumiem, Te nav runa par kaut kādām uh, apslēptām piezīmēm vai zvaigznītēm, kur ir norādīts, ka uh, šie budžeta līdzekļi ir jākompensē kaut kad nā, jā, nākamgad. Tad tas ir uh, pilnīgi uh, tāds jauns ieguvums - 105 miljoni apropriācijām. Tagad um, kategorija 1B - jaunatnes bezdarbs. Tā bija ļoti svarīga politiska prioritāte vairākumam šeit parlamentā daudzām politiskajām grupām. Kā jūs zināt, komisija uh, balstoties uz iepriekšējā gada vienošanos, bija paredzējusi 233 miljonus jaunatnes bezdarbam. Mēs teicām, ka ar to nepietiek. Un mums šeit izdevās iegūt divus svarīgus elementus. Pirmkārtām 116 miljonu jaunu apropriāciju, un e, tas ir 50% palielinājums relatīvā izteiksmē. Tie arī ir svaigi līdzekļi, te nav runa par frontloading, kā padomu vēlējās, un tas ir atkal reāls ieguvums parlamentam. Bez tām mums izdevās arī panākt kopīgu paziņojumu, ko paraksta padomi komisija un parlaments, sakot, ka, ja būs vajadzīgs vairāk līdzekļu jaunatnes bezdarbām, tad tas arī tiks nodrošināts. Mums ir arī jāpaskatās uz šī gada absorpcijas rādītājiem, ja visi līdzekļi tiks iztērēti šogad vai arī, ja nākamgad būs uh, pieejami līdzekļi, kas šogad nav iztērēti, tad sarunās es sapratu, ka komisāra apņemšanās patiešām ir ļoti spēcīga. Viņš informēs parlamentu par to, kas būs vajadzīgs nākamgad. Tas attiecas arī uz visu nākamo gadu. Periodiski nākamgad mēs varēsim izvērtēt, vai līdzekļi būs vēl vajadzīgi bet pagaidām tie tātad ir 116 miljoni eiro. Arī šeit nav nekādu apslēptu piezīmju. Uh, otrajā kategorijā mums ir izdevies nodrošināt 34 miljonus jauniem lauksaimniekiem. Kā jūs uh, zināt, mēs gribējām palīdzēt uh, jauniem lauksaimniekiem, un tas parādījās arī komisijas grozījuma vēstulē. Uh, Mums izdevās to nodrošināt samierināšanā, tātad 34 miljoni jaunu līdzekļu lauksaimniekiem. Trešajā kategorijā, kā jūs zināt, nebija pieejams rezerves, un uh, jebkurš palielinājums, kuru mēs gribējām šeit iekļaut, bija jāņem no elastīguma instrumenta. Šeit mums izdevās panākt uh, savu vislielāko prioritāti, tātad aģentūras, kas ir atbildīgas par iekšlietām, tieslietām un drošību. Eiropolam 3,7 miljonu palielinājums un 10 jauni amati. EASO 5 miljoni eiro un 1,8 miljoni un 5 papildus amatī eirojust. Es domāju, ka tas ir ļoti labs līdzsvers, tas arī uh, ļāva nodrošināt daudzu politisko grupu politiskās prioritātes. Ceturtajā kategorijā mums ir izdevies iegūt 85 miljonu eiro palielinājumu. Tajās budžeta pozīcijās, kas mūsuprāt bija jāpastiprina. Un Tātad 34, um, um, 20 miljoni Balkāniem un 3 miljoni strateģiskajām komunikācijām, kas ļaus mums cīnīties ar uh, Eh, dezinformācijas kampaņām no Krievijām. Tāpat arī 6 eh, miljoni UNRUBA un eh, palīdzība arī Turcijas sīriešu bēgļiem. Tā ir ļoti līdzsvarota pieeja, un tas ir mm, tāds pats līdzsvars, kādu mēs pieprasījām uh, parlamenta grozījumos. Esam nolēmuši apgriezt pirms iestāšanas finansējumu Turcijai, un rīkojamies šeit ļoti ambiciozi. Mēs gribējām uh, noņemt 50 eh, miljonus plus eh, papildus 30 miljonus rezervē. Tātad eh, tas nozīmē, ka Uh, būtu 50 miljoni samazināšanā un 30 miljoni rezervē, bet ar padomi mēs nolēmām rīkoties ambiciozāk. Mēs redzam, ka Turcija atsakās no Eiropas standartiem, ja runa par demokrātiju, par NVO, par vārdu brīvību. To mēs nedrīkstam tā vienkārši palaist garām, un tieši tāpēc esam kopā ar padomi nolēmuši veidot samazinājumu 105 miljonu apmērā un rezervē ir 70 miljonu eiro. Tātad mēs arī vēlējāmies samazināt rezervi, tieši tāda bija parlamenta filozofija. Līdz ar to mēs um, vēlamies izmantot šos instrumentus mm, pret uh, valdību Ankarā. Ja būs uh, pozitīva attīstība, tad šī rezerve būs pieejama, ja nē, tad nē. Uh, mm, mm, sagatavošanās darbības uh, parlamenta pakotne tika apstiprināta tieši tāpat kā iepriekšējos gados bez sarunām, bet eh, atšķirība šogad bija tāda, ka mēs eh, pilnībā izmantojām apropriācijas, kas eh, ir piešķirtas saskaņā ar finanšu regulu. Un, protams, ka sagatavošanās darbības aizsardzībā um, nāca no padomas puses, un tā nav parlamenta prioritāte un ļoti nozīmīgas summas eh, tiks ieguldītas eh, šajā jomā, bet mēs pilnībā izmantosim šīs apropriācijas, un tā ir laba ziņa. Es eh, vēlējos norādīt uz lūko. Kā jūs zināt, pagājušajā gadā, tad, kad mēs vienojāmies par budžetu un arī vidustermiņa pārskatā, mēs panācām samazinājumus pirmajā kategorijā, un padomu uzskatīja, kā šos samazinājumus es atvainojos šos palielinājumus no pagājušā gada, vajadzēs kompensēt ar samazinājumiem šogada 200 miljonu apmērā. Es sāku sarunas ar padomi, balstoties uz pozīciju, ka mēs vēlamies panākt samazinājumus, un dažas dalībvalstis un arī prezidentūra mums atkārtoja, ka 200 miljoni ir jāsamazina 1A kategorijā. Uh, Mums izdevās vērsties pret šiem samazinājumiem, un gluži pretēji mums izdevās panākt 105 miljonu palielinājumu. Tātad mums izdevās um, vērsties pret visiem samazinājumiem. Kā priekšēdētājs paskaidroja, mēs pareizi interpretējām vidus um, termiņa pārskatu. Un proti šajā vidus termiņa pārskatā bija mēns uz vātu uzrakstīts, ka tas nedrīkst ietekmēt mūsu lomu kā budžeta iestādēji. Mēs iepriekšējās nedēļās pieredzējām to, ka mūsu rokas ir sasietas līdz pat daudzgada finanšu plāna beigām. Tas, ka mēs panācām palielinājumus 1A un 1B kategorijās un ieguvām šeit pilnīgi svaigus līdzekļus, parāda, ka mūsu budžeta iestādes loma nav ierobežota. Un tā mm, nav, neliek mums justies sasēstītiem līdz daudzgada finanšu plāna beigām. Tas, protams, ir pozitīvi man, un, protams, jo īpaši pozitīvi tas ir um, abu nākamo gadu referentiem. Noslēgumā es uzskatu, ka šis budžets ir labs, tas ataino mūsu prioritātes, un es uzskatu, ka mums ir arī tīrs budžets bez uh, jebkādām um, slepenām bumbām, kas mūs varētu slikti ietekmēt nākamajos gados. Tātad šeit nav nekādu piezīmi, nekas nav ielikts iekavās, nav nekādu zvaigznīšu, kas uh, apdraudētu nākamo gadu budžetus vai ierobežotu mūsu pozīcijas. Tieši tāpēc es ar prieku vēlos ieklausīties šī rīta diskusijās, un es arī esmu aicinājis visas politiskās grupas balsot pār šo budžetu, pār šiem secinājumiem, ko mēs panācām samierināšanā. Tātad nākamnedēļ plenārsēdē šis balsojums ir mūsu darba kārtībā. Tāds paldies Zikfrī. Došu tagad vārdu Rišardam Šversam, Ajans Gajeram, pēc tam Kalviņo kundzei, kas te pārstāv budžeta ģenerāldirektorātu, viņi ir ģenerāldirektori tur, un tādu koordinātoram un visiem tiem, kas vēlētos izteikties jūs vidū, reaģēt uz šo, šo samierināšanas nolīgumu. Ašvards eh, kungs lūdzu. Paldies priekšstādātāji. Es varu piebalsot komentāriem, kurus minēja mūsu priekšstādātājs Zikfrīds. Visumā varētu teikt, ka rezultāts bija visnotaļ apmierinošs. Un tagad vēlos īpaši pars, pateikties Janskājiem un Zikfrīdam Murisanam, kurš, kuri, manuprāt, abi divi paveic lieliski savu darbu. Protams, kolēģi zina, ka šajos apstākļos uh, saņēmuši vairākas lietas. Uh, ko mēs jau bijām saņēmuši, nebija daudz manevru telpas piektajā kategorijā, tā tad mēs šo un to saņēmām no nu, tā, ko vēlējām, taču no visu no otras puses esmu gandrīz ziņot, ka visumā palielinājums par 2,5% bija visnotaļ pieņemami un pamatot, un esmu īpaši gandarīts par to, ka esam paņēmuši, saņēmuši 800 tūkstošus eiro strateģiskās komunikācijas budžeta kategorija, iz, kategorijas izveida. Tas bija viens no lielākajiem jautājumiem, ko parlaments ierosināja, visu komitejas to atbalstīja un esmu priecīgs, ka mēs viņiem argumentu ar šo kategoriju. Jautājums par citām institūcijām es visām neiešu cauri, bet, nu, rezultāts bija visam apmierinošs. Apmierinošs bija divas vilšanās. Pirmā attiec uz Eiropas revīzijas palātu Eh, Eiropas eh, Savienības tiesu, Tūkstolabo, kur, manuprāt, bija pamatots iemesls palielināt budžetu. Tāds bija piedāvājums, taču devos prom ar izpratni, ka iespējams uh, tiks pārskatītas Eiropas Savienības tiesas vajadzības. Nu, tad nedaudz bija vīlies, un tomēr Eh, mēs piekāpāmies tātad ēku budžeta ziņā. Un tas ir savu veidu kompromiss. Un noslēgumā vēlos sacīt budžeta komitejas priekšstādātēm, eh, ka eh, mūsu priekšstādājiem jāņem vērā dažādu politisko grupu viedokļa, padomes viedokļa, komisijas viedokļa. Tas viss ir jāsabalansē. Un tas viss ņemot vērā ļoti ierobežoto laiku grafiku. Tātad nav viegli būt par budžeta komitejas priekšstādātāju, ņemot vērā to, ka lēmums tiek pieņemts četros no rīta, skaidrs, ka spiediens ir liels visiem. Es domāju, ka priekšstādātājiem ņemot vērā, eh, būtu jādomā, ka budžets ir 160 eh, miljonu eiro vai 5 miljonu dēļ ir vērts eh, tik smagi cīnīties, jāpieņem lēmums uz to, bet katrā ziņā es varu uzteikt priekšsēdētāju darbību, jūsu sarunu vešanas prasmes mūsu vārdā ir tiešām lieliskas, liels paldies. Paldies, Rišard, saka priekšsēdētāji. Tagad vārds Jansam Gajeram aģentūras, par aģentūram. Danke, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies arī par izteiktajiem labajiem vārdiem. Es gribētu tiešām pateikties par lielisko kopdarbu starp dažādām parlamentu politiskajām grupām. Un es domāju, ka mēs e, spējām labi sadarboties un mēs e, konsekventi aizstāvējām mūsu nostājas. Un es domāju, ka uh, attiecīgi tas stimulē darbu šajā komitejā. Zikfrīds jau minēja svarīgos, punk svarīgākos punktus par aģentūrām. Un parlamenta prioritāte nu, vismaz mēs eh, sagaidījām, eh, ka vismaz tām aģentūrām, kam ir jācīnās ar eh, bēgļu situāciju, trīs pavisam tādas ir, un lai varētu panākt, esam lūguši uzlabot šo aģentūru situāciju, pie tā mēs arī strādājām. Un eh, sarunās mums izdevās tātad koncentrēties uz eh, aģentūrām 1A kategorā eh, Galileo projektu, inovācijas instrumentiem, kas vismā ir pozitīvi attīstījušies. Un ar aģentūrām bija diezgan sarežģīta, tā nebija vienkārša tēma. Jo, protams, ir tā šī sajūta, ka aģentūra ir par daudz, Tāpat laikā tik daudz dalību valstis tik ārkārtīgi cenšas iegūt uh, savā uh, zemē, izvietot savā valstī kādu uh, aģentūru. Bet es gribētu teikt, ka medus mucā bija arī kāds dāravas piliens, proti, ja ņem uh, vērā to, ka um, aģentūras eh, raugās uz saviem eh, paplašinātajiem pienākumiem un samazināto finansējumu, tad eh, rodas bāžas par to, vai nākamajā finanšu plānošanas periodā līdzekļu pieejamība ir vēl, būs vēl vairāk apdraudēta un daudzām aģentūrām nu, eh, situācija noteikti kļūs sarežģītāka. Un, un mēs esam izveidojuši vienotu pakotni. Eh, mēs izjutām arī zinām laika spiedienu, bet eh, cik tālu vien tas bija iespējams, esam cenšies signalizēt uh, Mm, padomēji, ka mums ir tomēr um, jānodrošina noteikta motivācija un mums ir nepieciešams uh, paketes. Um, uh, jo sestā kategorija ir um, pakotnē ļoti svarīga Un eh, šodien eh, pēcpusdien attiecīgi mums vajadzēs par to nobalsot, un man kā uh, referentam ir jāatzīmē, ka uh, 2017. gads ir beidzies, un līdz ar to arī mani pienākumi. Un es vēlētos pateikties jums par uzticību, ko esat man uzrādījuši, un es tālāk nodošu stafeti Zigfrīdam, un paldies par lielisko kopdarbu. Paldies, Jens, par šiem precizējumiem. Paldies par šo paveikto darbu. Vēlreiz paldies referentiem. Euh, Notika diskusijas par jaunas nodarbinātības institūciju, bet kā jau atgādināja Zikfrīds komisija uzņemās saistības, eh, piešķirt pietiekami finansējumu, ja tas būs vajadzīgs. 2018. gada šiet saistības nav pietiekams. Būs tad arī budžetlabojumi. Kā norādīja Ričards, attiecībā uz ES tiesu būs pārskatīšana. Tas attiec uz procedūrām attiecībā uz konkurences pārkāpumiem. Un tad būs sestais 2017. gada budžeta grozījums. Tas attiec uz sodiem, ko augstvērtē dalībās. Tātad es tiesē ir vajadzīgi uh, humānie resursi, procedūras, kas e, pārāk ilgi Eh, vēl, kas attiecībā uz konkurences pārkāpumiem apdraud eh, vienoto tirgu. Tā tad ir jāpanāk šo procedūru noslēgšanu pēc iespējas drīzāk. Kalviņo kundze, jūs bijāt vienmēr klāt. Uh, Eiropas parlamenta delegācijas un padomes un komisijas um, sanāksmēs, vai jūs varētu pastāstīt, kāds ir komisijas skatījums? Jā, paldies priekšsēdētāji. Godātais priekšsēdētāji, referenti kungi un godāti deputētāji. Komisija ir ļoti apmierināta ar 2018. gada budžeta uh, vienošanās. To mēs panācām se sestdien, pulksten četros no rīta, pēc ļoti sarežģītām sarunām. Kā Ašvart kungs sacīja, mums bija Uz visu jāskatās kopskatā. Budžets bija 160 miljārdi, kaut arī ne visi var būt pilnīgi gandarīti par panākto rezultātu, un vienam pietrūks kaut kā viena, citam cita. Eh, es domāju, visumā mēs varam būt gandarīti par ļoti labi panākto vienošanos. Šīs vienošanās panākšana, kā jau jūs uzsvērāt, nebija viegla, tā bija saistīta ar izaicinājumu par spītām faktam, ka šogad divu budžeta likumdevēju nostājas bija mazāk atšķirīgs kā citus gadu gaitā. Par spīti tam faktam, ka visām institūcijām bija vienotas politiskās prioritātes, darbiet izaugsme, izaugsme, dro, eh, drošība samierināšanas process eh, bija tikpat sarežģīts kā vienmēr. Un no komisijas puses Tas bija saistīts ar smagām debatēm ar abām institūcijām. To vēlos uzsvērt šajā formā. Proti, mēs bijām vienādi skarbi, ja tā varētu sasīt, abām institūcijām, bet šoreiz varētu teikt arī jo īpaši radoši. Mums izdevās samierināt dažādās nostājas ar lielajiem veiksmas stāstiem un piekāpšanas no, abām, no visām pusēm īpaši Esmu pateicīga Eiropas parlamenta sarunu vedēju komandai, kas izrāda to pašu vēlmi un uh, apņemšanos uh, panākt veiksmīgu vienošanos, kādu, kāds bija mūsu mērķis. Es neatkārtošu visus tos punktus, ko nu pat runātāji uzsvēra, taču arī es uzskatu, ka parlamentam um, ir pamats būt gandarītam, jo izma, uh, izmaiņu satura dēļ, par izmaiņu, kas ievies samēršanas procesa ietveros īpaši 1A kategorijā, ir ievērojami palielinājumi koprogrammās, veiksmīgais programmās, kas, kā zinu, ir svarīgas parlamentam, un vienošanās panākša, panāk, ņemot vērā vidustermiņu pārskatu, tas, kā mēs vienmēr sakām, neietekmē budžeta iestāžu kompetences Kā jau jūs, Artuī kungs, pamatot sākumā teicāt, šī gada sarunas par to liecina. Ievērojami tika palielināts budžets ar 1B kategorijā attiecībā uz jaunas nodarbinātības institīvu, norādot to, ka trīs institūcijas eh, vēlas apkarot jaunas bezdarbu, tā ir skaitā ar komisijas vienpusējo komunikāciju tiek stiprināts arī um, aģentūras, kas nodarbojas ar bēgļu krīzi. Tas ir ievērojams palielinājums Global Europe programmas, kas saistīts ar austrumu, dienvidu, kaimiņu, kaimiņu attiecībā. Un es domāju, vienošanās šai ziņā ir absolūti institūcija vidu. Tas pats attiec uz finansējumu pielāgojumu Turcijai. Tāpat vēlos minēt, ka parlamenta priekšlikumi pilotprojektiem sagatavošanas darbībām tika ņemt vērā, un arī tas ir uz, uzteikšanas vērts. Varu apsveikt sarunu veidēju komandu, īpaši priekšstādētāju. Ar to arī referents Murešanu, Gājierkungu un Ašvortu, ne tikai attiecībā uz Aņetura, bet arī uz 2017. gadu budžetu. Esmu pārliecināta un tiešām ceru, ka panāksim plašu vairākumu atbalstu parlamentā visās uh, politiskās grupās balsojot par šo priekšlikumu plenārsētai nākošu nedēļu un gaidām nākošās sarunas nākošajā novembrī. Paldies! Merci, madame. Paldies, Kalviņo kundze, un vēlreiz Paldies par jūsu atbalstu, ko sniedzāt mums visos tajos brīžos, kad meklējām vienošanos. Tagad došu vārdu koordinatorim Jose Manuel Karandeš. Paldies, priekšstādātāji. Es runāšu portugāļu valodā. Vēlos pateikties visai sarunvedēju komandai. Pateicos uh, referentiem, priekšstādātājiem Artu Īkungam, kas piedāvāja savu pieredzi un viedumu, vadot uh, šo komandu, vadot sarunas, lai panāktu rezultātu, kas mūsu skatījumā ir veiksmīgs, un mēs ar to lepojamies. Tāpēc vēlos pateikties arī referentam Zikfridam Morisanam. Viņa veiktais darbs bija lielisks. Piedalījās visas politiskās grupas. Pateicos arī Ričardam Ašfursam. Viņš katrā ziņā sarežģītā procedūrā, kādas ir sarunas par citiem, citām institūcijām, panāca veiksmīgu uh, rezultāti arī attiecībā uz e, institūcijām. Problemātika ir visaptveroša, apsveicu Gajerkumu šai ziņā, viņam izdevās panākt labu rezultātu, ņemot vērā parlamenta prioritātes, pateicos arī visiem ēnu referentiem, kas sniedz ievērojumu ieguldījumu. Līdz ar to mums izdevās panākt šo rezultātu. Un dažkārt mēs nerunājam par to, ko mums izdevās panākt viņa puses e, komisijas priekšlikumam. Mēs aizmirstam Uh, aizmirstam tos uh, budžeta samazinājumus, ko piedāvāja padome. 750 miljoni viens A bija paredzēts uh, samazinājums, viens A kategorija. Uh, Mums izdevās arī panākt uh, līdz, līdzekļus dažos kategorijas, kas ir prioritāte es pilsoņiem. Mēs uh, veidojam lielāku izaugsmi un arī pētniecībai attīstībai vairāk finansējums paredzēts, atbalstiem mazos vidējos uzņēmums, iekšējā un ārējā solidaritāte un drošība mūsu pilsoņiem. Un to visu panācām, nekad neaizmirstot milzīgo bezdarba līmeni, bezdarbs, kas ļoti smagi skar jauniešus. Stiprinājām iniciatīvu jauniešu nodarbinātībai. To atbalstījām ar svaigiem līdzekļiem laikā līdz 2020. gadam mums ir izdevies panākt daudzgad finanšu schēmas pārskatīšanu. Un uh, tas ir liels ieguldījums mūsu ikgada sarunās par ēst budžetu, tāpēc manā skatījumā šis rezultāts ir ļoti labs. Nedrīkstam aizmirst finansu, finanšu samazinājumus, kur mums izdevās novērst. Un vēl noslēgumā teikšu par komisiju. Es secinu, ka šajās sarunās ir spēkā komisāra politika. Un tā ir ļoti laba zīme. Un nu, tas palielina mūsu gaidas, eh, raugoties nākotnē. Mēs strādājam pie ļoti svarīgiem dosie, un mēs uzticamies komisijai un ceram, ka tā izrādīs tādu pašu apņemšanos, kāda mums parlamentāram un kāda arī ir pašam komisaram. Paldies, kas Emanuēl. Tagad došu vārdu, kā jau teicu, koordinatoriem vai ēnu referentiem. Daniele Vjot, lūdzu. Grazie, grazie, prezidente, par la parola. E... Paldies par doto vārdu. Es arī gribētu piekrist tiem, kas e, pateicās referentiem par paveikto darbu, īpaši Morisam kungu, Gajer kungām, Ašvārds kungām un arī jums priekšsēdētā kungs par paveikto visu šo ļoti gāro 16 samierināšanās sarunu uh, stundās. Uh, jums nācās ar to visu uh, tikt galā, vadot parlamenta delegāciju. Es varbūt nerunāšu par visiem aspektiem, bet eh, esmu apmierināts ar rezultātu un pateicīgs referentiem un priekšsēdētājiem. Īpaši 1A kategorijā. Es domāju, ka te mēs esam panākuši savā ziņā uh, politisku uzvaru, jo esam izcīrījuši 55 miljonus eiro. Uh, Eh, vairāk, un tas nav eh, tāds eh, cipars, ko var vienkārši ignorēt. Tas ir tomēr būtisks apjoms. Un vēlreiz paldies referentiem un priekšsēdētājiem, bet tagad aplūkojot lietas drusku plašāk un novērtējot tās pūles, ko prasīja dažādu vājāku, cīņa par dažiem vājākajiem punktiem cīnoties ar padomu. Jūs pats minējāt, ka padomu ir vājākais ķēdes posms. Bet uh, ļoti bieži, protams, ir eh, ministru padomē varbūt iespējams panākt kaut kādu vairākumu, bet tad gal galā viņiem aiz muguras ir vesela virkni valsts ierēģi, kuriem ir ļoti maz iespēju manevrēt kaut kādā veidā. Eh, un arī mums šādas manevrēšanas iespējas bija stipri, stipri ierobežotas. Daudzi no pieteikumiem, ko parlaments iesniedza, un kurus mēs aizstāvējām daudz mēnešu laikā, e, kamēr e, Morison kungs e, mēģināja sakārtot šo te parlamenta pozīciju, nu, es, protams, zinu, ka mums ir iemesls būt apmierinātiem ar gala rezultātu, bet ja mēs analizējam tās diskusijas, kādas mums šogad bija, īpaši diskusijas ar padomi, Jūs tiešām koncentrējāties uz svarīgākiem jautājumiem, e, ko mums vajadzēja sasniegt. Jūs pārāk nekoncentrējāties uz rezervēm un tā tālāk bet eh, raudzījāties uz eh, tām absolūtajām vajadzībām un saistībām, kas noteikti ir jāsasniedz. Nu, protams, ka visi šie aprēķini vienmēr, īpaši par rezervēm, ir um, nu, reizēm diezgan abstrakti diskusijās ar padomi, un es arī piekrītu referentam līdz ar to ja mēs eh, noņemam 80 miljonus Turcijai vispārēju apsvērumu eh, dēļ, mm, tādēļ, ka nav klātesošas eh, cilvēku pamatiesības, un tad ieliekam šos līdzekļus rezervē, baidoties, ka Turcija 18. gadā varētu pieprasīt papildus finansējumu. Uh, saistībā ar Sīrijas bēgļu krīzi. Nu, kaut gan faktiski šai naudai būtu jānonāk Eiropas Savienības dalību valstīs. Bet mēs tā kā novirzām rezervēju e, naudu, e, kura iespējams neienāks no dalību valstīm. Un tā, manuprāt, ir e, tāda zināmā mērā anomālija. Nu, bet kopumā esmu pārliecināts, ka esam paveikuši labu darbu, bet par spīti visiem jūsu pūliņiem tomēr ir kaut kādas lietas, ku, ar kurām mēs tomēr nevaram būt apmierināti. Ir tiesa, ka galu galā mēs esam nonākuši mm, pie kaut cik apmierinošiem cipariem, bet, bet dažās uh, budžeta pozīcijās mēs tomēr neesam panākuši to, ko mums būtu vajadzējis panākt. Tie cipari, ko mēs sasniedzām, nu, tik un tā nav un nesasniedz eh, tās sākotnējās prasības, kādas parlamentam bija attiecībā uz šo budžetu. Nēsam spējuši pamatot uh, padomē, kādēļ esam tik ļoti satraukušies par to vai citu pozīciju. Uh, Un um, nobeigumā, lai netērētu pārāk daudz jūsu laika, atbildot uz jautājumu par procedūru un metodi, nu, faktiski tādas trīs lietas, ko gribētu atzīmēt. Pirmkārt, padomas nostāja bija ļoti kaitinoša mm, trijos veidos. Diskutējot par jaunatnes garantiju, instrumentu. Nu, es pat nezinu, kā to īsti noformulēt. Es gribētu lietot kādu vārdu, kas varbūt nav nu gluži rupšs, bet, bet mēs tiešām dzirdējām dažus apgalvojumus, kas vienkārši bija, nu, maigi sakot, nepatiesi. Un arī tad, kad mēs runājam par eh, darba metodi. Eh, bija panākta vienošanās, kura gal galā netika ievērota monetārajām lietām bija vienošanās veltīt 50%. Tur laikam bija runa par kaut kādu pusotru miljonu, un tur netika ievērots šī vienošanās pār 50% minimumu. Un visbeidzot, es jau gan to pieminēju garām ejot, arī šī te džentlmeņu vienošanās, kas tika panākt pirms zināma laika, nu tomēr kaut kā ar citām institūcijām arī nenostrādāja. Un visbeidzot, mēs panācām dažas lietas, bet es nedomāju, ka mēs varam apgalvot, ka budžets ir, manuprāt, budžets pat netuvu nav tāds, kādu mēs gribējām redzēt. Un te es nerunāju tikai par uh, tīriem skaitļiem, bet arī par politikām, kuras mums jārealizē. Bet vēlreiz paldies priekšsēdētājiem un eh, sarunu vedējiem. Es, protams, izvērtēju eh, šīs te pūles. Vilti punkts ir viens, uh, eh, viltīgums ir viens punkts, kas varētu jūs apmierināt, un arī 2019. gada budžeta priekšstādā, ka bija termiņa pārskats, ir par to pieņems lēmums, un tas neieteiksmies igada sarunas, un tika eh, saņemts pierādījums, ka tiešām igada sarunas ļaus uh, tikt pārtai barjerai, ko nosaka vidustermiņa termiņš. Uh, vidustermiņu pārskatā, tad tas būtu ļoti patīkami 2019. gada budžeta eh, referentam, kas jums nāks par prieku. Jā, nu, protams, es steigā tam paskrēju garām. Tas faktiski bija eh, punkts, ko es gribēju minēt, un man prieks dzirdēt to tagad no jums. Paldies, priekšstādātāji. Es arī vēlētos vispirms sirsnīgi pateikties eh, visiem trīs eh, referentiem, Ašvartam, Morisānam un Gairam. Un vēlētos arī pateikties priekšstādātājiem, un ne tikai pateikties, bet arī jūs apsveikt. Jo es esmu pārliecināta, ka rezultāts ir tāds, eh, kādu vislabākais kādu vien varēja sasniegt. Un eh, tāpēc eh, tas mums tagad būtu zināmā mērā jāizvērtē. Nu, eh, visas šīs pretrunas starp parlamentu un padomi savā ziņā ir loģiskas. Mums ir noteiktas idejas kā parlamentam, un dalību valstīm attiecīgi tās vajadzētu izanalizēt un pieņemt vai nepieņemt. pieņemt Un um, to mums nevajadzētu aizmirst. Daudz vieta sīkumos vai detaļās mēs esam vienisprātis. Un tur, kur uh, mums ir bijusi, bijusi vienots viedoklis, mēs esam panākuši vienošanos, bet uh, mūsu mērķis bija, eh, nu, uh, vienoties par šo budžetu. Uh, bet eh, politiski varbūt mēs neesam sasnieguši to, tas nav ritējis, noritējis gluži pareizi. Piemēram, ja mēs eh, vēlamies nodarboties ar jaunatnes bezdarba apkarošanu, jā, tas ir pareizi, un tad, kad mums ir labi projekti šajā eh, jomā, jā, par to var, tam var ziedot noteikts līdzekļus, bet. Faktiski mēs šeit cīnāmies ar simptomiem, nevis ar uh, cēloņiem. Jautājums, kādēļ rodas jaunatnes eh, bezdarbs, tad ir mums jāpamato eh, šis, eh, šie cēloņi. Un tad jācīnās pret tiem, tas sniegtu lielāku pievienoto vērtību. Nu, nevis mm, ja mēs veidojam budžetu, kas cīnās tikai ar sekām. Un mums ir bijušas noteiktas tādas uh, budžeta pozīcijas, kas gadiem faktiski ir tikušas, tā teikt, finansētas, bet tās vairs neatbilst mūsdienu prasībām. Un faktiski tas ir mūsu uzdevums to pārskatīt, un tur mēs varbūt neesam tik veiksmīgi bijuši. Nu, protams, ka mums daudz kas ir jādara, un, protams, ka var teikt, ka mums visiem Eh, kopā jādara vairāk, teiksim, aizsardzības jomā. Bet eh, faktiski, manuprāt, šīs sarunas ieta nedaudz nepareizā virzienā. Ja mēs paredzam šādus te kopējus aizsardzības pasākums, um, bet eh, ja mēs gribam tam mm, ieplānot milzīgus daudzumus līdzekļu no dalību valstīm, uh, tad vispirms ir jānoformulē uh, politika lielākās līnijās, līdzīgi kā mēs esam izdarījuši ar uh, patvērumu meklēšanas politiku. Mums ir jāvienojas kā Eiropas Savienībā par to, ko mēs vēlamies izdarīt, pirms mēs kaut ko finansējam. Euh, Paldies, priekšādātāji! Man būtu tikai trīs piezīmes. Um, nevēlos um, atkārtot visus apsveikumu vārdus, protams, ka tie ir nopelnīti. Es um, pirmo reizi pamanīju, ka Igaunijas mēdījos šīs sasniegtais kompromiss tika apskatīts kā milzīgs notikums, un pirmo reizi vispār tika runāts par budžeta jautājumiem Igaunijas presē, tātad šis sasniegums tiešām bija īpašs. Es arī apsveicu pats sevi par to, ka es nevarēju piedalīties sarunās, jo vienmēr, kad es esmu klāt, tad kompromisus nav tik vienkārši panākt. Un treškārt, esmu arī mazliet uztraucies par gaidāmo balsojumu Briselē, jo kā mēs visi atceramies, tad varētu parādīties eh, tiesas lieta, jo um, legāli mums vajadzētu balsot Strasbūrā. Un varbūt mums vajadzētu informēt komiteju, ka mēs varētu nolemt balsot Strasbūrā, jo tad mēs šeit riskējam ar to, ka palielināsim Eiropas tiesas izdevumus. Liels paldies! Kristoforu kungs tagad. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αποτυχία. Paldies, priekšādātāji! Nav nekādu šaubu, ka šodien esam panākuši ļoti daudz kā budžeta komiteja. Un te ir noteikti jāpateicas mūsu uh, galvenajam varonim, Sikfrīdam Muresanam. Tāpat arī paldies kolēģiem, kas piedalījās šajā darbā. Uh, Galu galā mums ir jāpriecājas, ka mums ir izdevies palielināt budžetu apvārstiem, kosmēji, jauniem lauksaimniekiem, bezdarbniekiem, pētniecībai, mm, attīstībai un izaugsmēji. Mēs redzam, ka esam sasnieguši ļoti daudz budžeta labā, un mēs arī saprotam, ka mūsu komiteja seko līdzi tam, kas notiek sabiedrībā un vēlas atbalstīt ekonomiku. Uh, Mēs nevaram neatzīt, ka eh, liels sasniegums ir arī eh, Turcijas budžeta apgriešana 105 miljonu eiro. Es uzskatu, ka tās valstis, kas visu laiku pārkāpja Eiropas vērtības un principus, kas eh, apvaino Eiropas institūcijas, šīs valstis nedrīkst saņemt finansējumu. Turkiem nedrīkst vispār piešķirt nekādu finansējumu. Te nav runa par Turciju, te ir runa par visām valstīm, kas eh, šādā veidā rīkojas. Tāpat, ja kāda valsts, kas ir mm, Eiropas Savienībā un kas neatzīst Kipru, kas uh, pārkāpja Eiropas un starptautiskās tiesības, nedrīkst saņemt finansējumu. Mēs nedrīkstam uh, piešķirt finansējumu Eiropai. Uzskatu, ka ne, Eiropas iedzīvotāji, ja viņiem jautātu, vai Turcijai ir jāpiešķir kāds cents, ar skaļu nē pateiktu, ka nekādā gadījumā to nedrīkst darīt. Es uzskatu, ka. Ja tī, ja es vēlos pateikties kolēģiem par to, ka vēlreiz Eiropas komisija un Eiropas parlaments parādīja, ka uh, Mēs esam solidāri, eh, solidāri eh, eh, Grieķi, Kiprā pazudušajām personām. Un tas ir humanitārs svarīgs svarīgs jautājums ir jāizpētī šo bezvēs pazudušo cilvēku liktenis. Es domāju, ka šodien mēs tiešām esam pamatot, varam pamatot būt lepni uz to, ka Eiropas, eh, ka eh, budžeta komitejas eh, veiksmes tāds bija šīs sarunas, un šādi mēs nu, mm, nosūtām vēstījumam, ka Eiropas komisija un Eiropas parlaments norāda, ka mēs esam spēcīgi mēs varam stāties pretī grūtībām. Pateicos eh, kolēģiem, kas eh, bija šeit eh, svarīgi spēlētāji, un paldies, ka arī atbildējat uz mūsu vēlmēm. Paldies, Tamā kundze. Oui, merci, merci. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies jums, paldies arī visai komandai, un jo īpaši liels paldies referentiem. Uh, Kā jau visi kolēģi to darīja, es arī apsveicu šo ārkārtīgi labo paveikto darbu. Un paldies arī par izturību, jo mēneši bija ļoti gārī. Mēs ļoti ilgi strādājām pie 2018. gada budžeta. Bet, ja jūs man ļausiet, eh, tā kā Fernandes kungs runāja par prasībām, tad es domāju, ka mums vajadzētu padomāt, kādas prasības mēs uzliekam Eiropas Savienības budžetām. Kelmekungs ir aizgājis, bet es uzskatu, ka šis prasība līmenis nav tikai atkarīgs no parlamenta izdevumiem. Ļoti bieži un pat vairāk Tas ir atkarīgs no padomas prasībām attiecībā uz šo jauno politiku, kas uh, virzās uz priekšu. Ja ir runa par šīm prasībām, tad mēs varam konstatēt, ka šīs prasības nav vienādas mums visiem šeit budžeta komitejā. Tas, protams, ir respektējami, tas attiecas gan uz vienu, gan uz otru pusi. De, de ni la bonne ambiance. Uh... Domāju, ka tas nedz rāda labu atmosfēru, nedz arī ļauj šai budžeta komitejai labi darboties. Bet tas vienkārši norāda, ka mūsu prasība līmenis nav vienāds. Tātad, protams, mēs varam priecāties par šo politisko, simbolisko un pat uh, digitālo revolūciju Es uzskatu, ka ir uh, palikušas tikai, palikuši pavisam mazi sīkumi attiecībā uz pārējām kategorijām. Kā jau jūs uh, norādījāt, priekšādātāji, mēs uh, varam priecāties par to, ka uh, visi ierobežojumi, kas attiecās uz iepriekšējām sarunām, ir tikuši atcelti. Uh, Taču, ja mēs nebūtu pieļāvuši kļūdas iepriekšējās sarunās, mēs būtu varējuši iet vēl tālāk. Es uzskatu, ka šeit mēs vienkārši esam uh, mazliet uh, mm, kompensējuši iepriekšējo sarunu zaudējumus. Tātad, uh, protams, politiskā uzvara ir bijusi ievērojama bet eh, attiecībā uz pārējo mm, man ir tomēr ļoti liels sarūktinājums. Un eh, man ir sarūktinājums tāpēc, ka es eh, šajā samierināšanās procedūrā jūtu nepatiesumu no padomas puses, un es to nevaru izturēt. Daniela tikko teica, ka šīs sarunas sākās ar rezervi, kas īsnībā nav akceptējami. Uh, Un galu galā mēs visi saprotam, ka šīs nav sarunas par rezervi, bet gan par uh, saturu un proti par uh, Turcijas instrumentu, ko komisija nevēlējās uh, likt šo sarunu centrā. Un, manuprāt, tas nav akceptējami. Bet es. Uh, jūtu, ka Jūs arī minējāt, ka jūs priecājaties par 2018. gada sarunām, kad mēs runāsim par 2019. gada budžetu. Es par to nebūtu nepriecājos. Es, protams, nebiju referente, es neesmu strādājis kā referente, bet man ir radies iespējas, ka mēs eh, visu panācām pēdējā brīdī, pirm, trīs dienas pirms sarunām, un tad mūs vienkārši ieslēdza eh, padomē, uz veselu nakti un to darīja, lai mēs beidzot vienotos un um, īstenībā vienotos badā, jo uh, mums piešķīra tikai trīs mazas sviestmaizītes. Mēs uh, bijām ieslēgti padomē līdz brīdim, kad mēs pateiksim jā, viss kārtībā. Jūs to jutāt kā uh, tādu kā ķīlnieku sagrābšanu. Uh, Gaiers eh, savukārt eh, paņēma par ķīlniekiem 2017. gada sesto grozījumu vēstuli. Nu jā, bet toreiz nebija runa par eh, tādu ķīlnieku saņemšanu, kas ir cilvēki. Es nezinu, bet nākamo reizi es noteikti negribu neko tādu piedzīvot. Šīs parlaments ir pazemots, un tās ir manas domas. Es tiešām jutos pazemota šajās sarunās. Es nerunāju par to, mm, ko pirmdien teica Daniels. Tātad te ir runa par padomis attieksmi, kas mums nosūta šeit šos nabaga ministrus un nabaga amatpersonas, kamēr Eiropas Savienības pārējie um, ministri uh, uh, eh, Gēdeburgā runā par sociālo pīlāru, kuram vispār nav nekādas nozīmes, tam arī nav nekādas juridiskas vērtības un arī budžeta vērtības. Bet tur visi ministri ir klāt, tur visi iet parādē, tur visi izrādās. Bet eh, tur, kur notiek kaut kas nopietnis, kur mēs runājam par budžeta jautājumiem, nav klāt neviens ministrs. Es neesmu apmierināta, kaut arī pārējie varbūt ir apmierināti. Uh, Es jūtos, ka manu mandātu neviens nerespektē to īstenībā pat pārkāpj, un līdz ar to pārkāpj arī iedzīvotā mandātu. Man ir patiešām liels sarūknājums par šīm sarunām. Šeit varbūt runā mans vēders vai mana sirds, bet nu, tas ir tas, kas ir mans. Liels paldies, Izabela, liels paldies par to, ka ieviesāt nianses šajās diskusijās, jūs paudāt savu neapmierinātību. Nu, uh, kas eh, jums eh, radās šo samierināšanas sarunu laikā. Tagad Rūbīkungs kā pēdējais runātājs. Paldies, priekšādātāji! Es īstenībā esmu apmierināts ar sarunām, jo tās eh, notika tāpat kā vienmēr. Un tieši tāpēc varbūt ir labi, ka nebija klāt visi ministri, jo tad tas viss būtu vēl sarežģītāk. Es domāju, ka ministriem Ir eh, ļoti sarežģīti personiski piedalīties šādās sarunās, un, protams, ka mums ir arī prasības attiecībā uz daudzgada finanšu plānu. Mums ir jādomā par Lisabonas līguma izpildi. Mēs redzam, ka IKP ir nokrities par vienu procentu, un eh, šeit tiek runāts par eh, sociālā produkta samazināšanu, kamēr uh, dalību valstīm um, 30 līdz pat 40 procenti ir viņu rīcībā. Šeit mēs spriežam par cipariem aiz komata un sēžam līdz eh, četriem rītā, lai izskatītu visus punktus. Tas, protams, ir liels izaicinājums. Es domāju, ka mums vajadzēja uzstādīt prasības attiecībā uz daudzgad finanšu plānu līdz pat 2024. gadam. Mēs redzējām, ka padoma attiecībā uz apvārsnī 2020 bija zināmā mērā elastīgāka. Šeit es varu pateikties eh, komisāram Otingeram un viņa komandai. Eh, viņam pateicoties, mēs nodrošinājām šos desmit miljonus. Uzskatu, ka visas prioritātes bija pareizi noteiktas, un arī to izvērtējums ir bijis labs. Mēs redzam, ka mēdī um, par to neziņo, un tā ir laba zīme, jo tas nozīmē, ka nav bijis nekāda skandāla, ka visi ir kārtīgi pastrēd, pastrādājuši. Un um, četros no rīta mēs gaidījām vēl brokastis, bet tās mums netika pasniegtas laikā. Es gribētu vēl norādīt, ka noteikti ir jāpateicas arī par to, ka nekustamo īpašumu pārskatīšana netika uh, izņemta ārā, tika atstāti šie 5 miljoni, un mums ir šī džentlmeņa vienošanās ar padomi un komisiju, ka tas viss tiks respektēts. Uzskatu, ka tā ir laba notikuma attīstība no vienas puses. Mēs izturamies iecietīgi pret padomi un komisiju, un uh, Protams, ka te ir jādomā par atgriezeniskumu. Sāstarpējām attiecībām ir jābūt labām, lai varētu panākt labus rezultātus. Priecājos, ka šonadēļ mums nevajadzēs vest, ve, nevajadzēs vest sarunas līdz pat ceturtdienas rītam, un tad līdz otrdienas rītam, un uh, Līdz ar to parlaments var ietaupīt arī budžetu, jo otrajām sarunām būtu bijis jānotiek parlamentā. Priekšādātāji, ja ir iespējams, tad varbūt mums vajadzētu pēc iespējas vairāk noturēt trilogus un samierināšanas procedūras šeit parlamentā, jo, ja tas notiek pie mums, tad mēs esam atbildīgi par protokolu un procedūru, un tas mums nāk par labu. Ja tas nav iespējams, ja mm, viss ir jāorganizē pēc kārtas, gan komisijā, gan padomē, gan parlamentā, tad varbūt mums vajadzētu visur ieviest vienādas procedūras. Es gribētu īpaši pateikties priekšādātājiem ar tu īpar uh, visa šī uh, procesa vadīšanu. Uh, un arī par pozitīvu rezultātu panākšanu. Protams, ka mēs visi saprotam, ka vienmēr var labāk, bet eh, šie rezultāti arī ir apmierinoši. Paldies! Tagad es eh, aicināšu mūsu referentus um, teikt noslēguma vārdus. Cik rīt? Priekšādātāji, no manas puses īsti nekas nav piebilstams. Budžets ir labs, rezultāti ir labi, 116.1b kategorijai 85 Eh, ceturtajai kategorijai, esam pastiprinājuši aģentūras, esam nodrošinājuši um, visu, ko varējām. Iespējams, ka sendviču nepietika, cerams, ka nākamgad viss būs labāk. Nu tad uh, gaidīsim balsojumu plenāru sēdē. Ričard? Nav nekā piebilstama. Jens? Arī? Nē? Labi. Labi, paldies, kolēģi! Domāju, ka mēs eh, nevarēsim visu atstāt līdz Strasbūrai, un pašas ir tādas, ka desmit tuvākajās dienās mums vajadzētu eh, nobalsot par šo vienošanos plenārsēdē. Tātad eh, šīs ziņojums, kurā ir iekļauti kopīgie secinājumi, par kuriem mēs vedām sarunas sestdien rītā, un tiklīdz iespējams šīs 2018. gada budžets ir jānodot plenārsēdē. Plenārsēdē ir jāsakās desmit dienu laikā, un mēs debatēsim 29. novembrī šeit, Briselē, lai balsotu 30. novembrī. Mūsu komitejai vēl ir šo pēcpaziņu jārunā par četriem tekstiem, kas arī bija iekļauti samierināšanas pakotnē, un par ko arī runās plenārsēdē nākamnedēļ. Tātad elastīgums, rezerves, jauni elementi, kas tika iekļauti pēdējā brīdī mūsu starp kārtībā, tāpat arī solidaritātes fonda mobilizācija un sestā grozījuma vēstule 2017. gadam. Lūk, es ceru, ka šis budžets, par ko mēs nobalsosim, uh, ļaus uh, Eiropai virzīties uz priekšu, un tā nebūs nekāda rezerves Eiropa. Tagad uh, mēs uh, gribam uzklausīt Gardies Zabalas Rubielas kundzi, kur izteiksies par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskatu. Paldies, priekšstādātāji! Ir tiesa, ka vārdu spēle šorīt it kā negluži ir vietā, eh, bet, nu, es neesmu pārliecināta, vai tulki sakrunātāji labi tiek galā ar vārdspēlēm. Izteikšos īsi, jo daudz laika jau esam veltījuši šīm debatēm, un es nedomāju, ka sekretariāts bija gaidījis, ka mums būs tik eh, ilgas debats par ziņojumu. Mums jau bija plašs debats par ziņojumu tajā dienā, kad es to prezentēju, un tomēr es vēlētos pakomentēt 120 pār par 120 grozījumiem, kur saņēma par ziņojumu. Bet tā ir, ka daudzi grozījumi un politiskās grupas patiesībā ir izsprāts, tas saskan. Mm, šie viedokļi cits papildina daudz vairāk, nekā es biju ierobežojušies, iedomājusies. Tātad vienošanās panākt pusviegli, manuprāt. Tātad balsojumam jābūt pozitīvam, par vairumu grozījumu, taču ir daži grozījumi, kuri, ja pareizi saprotu, izvirza par mērķi samazināt ziņojuma ambīcijas, taču tas man jāspriež ar, ar ēnu referentiem. Es uh, gribu atzīt Eiropas investīcijas bankas darbu, ziņojums ir labi sabalansēts, īpaši, kas attiec uz caurskatāmību, pāraudzību. Uh, es vēlējos to atzīt, taču es nevēlējos tā kā pakalpoju viņiem izdarīt, uzteikt viņu darbu. Vien es vēlējos arī panākt to, ka mēs viņus mudinām doties tālāk, jo tā neapšaubām ir atsauces institūcija, kad ir runa par atbild, atskaitu atbildību, caurskatāmību un uzraudzību kontroli. Es mēģināšu vēl vairāk uzsvērt savu nostāju no vienas puses apsveikt viņus viņu, ar viņu ambiciozo pieeju, bet no otras puses mudināšu viņus uh, pieturēties pie šīs ceļa. Es domāju, man būs jāiesniedz pāris kompromisu grozījumu par spīti tam, ka vairums grozījumu visnotaļ saskansis ar citu taču attiecībā uz 8. un 11. Pān, punktu ir bijuši vairāki līdzīgi grozījumi, mēģināšu panākt kompromisu, sagatavot kompromisu par tiem, īpaši tas attiecas 11. pantu. Mēs sākām darbu pie Eiropas investīcijas bankas ziņojuma, tad mēs vēl nebijām panākuši vienā, pie, vienošanos par FC2. Tā tas tagad uh, man jāņem prātā un tā tad pielāgošu tam 11. pantu. Un tad vēl daži specifiski punkti Saņēmām grozījumus no dažādām politiskām grupām, kas norādīja uz konkrētiem projektiem vai īpašiem gadījumiem, kas saņēmuši Eiropas investīcijas bantu, eh, bankas eh, finansējumu. Es nezinu, vai politiski korekti būtu to iekļaut runājot par to, kas notic, es nedomāju, ka būtu pareizi mums te katru lietu atsevišķi izgaismot un iekļaut to ziņojumā, kas paredzēts kā vispārīgs ziņojums, izvērtējot EIB darbību un iezīmējot tās nākotnes aprises. Es nedomāju, ka šis ir īstais brīdis izgaismot e, projekts, kas nav darbojušies, tad tas e, tā kā būtu pretstatā vispārējai ziņojuma noskaņai. Neaizmirsīsim, ka šī ziņojuma mērķis ir skats nākotnē. Un e, darbības kontroli nākotnē būs mūsu budžeta kontrolas komitejas deputātu kolēģi pārziņā. Un tad vēl ir daži punkti kuros, domāju, nesaņemsim plašu atbalstu. Un tam ir saistība ar cenām, garantijām un atalgojumu. Šie jautājumi jau parādījās, kad mēs apspriedām FC2, un tas arī parādījās sarunās ar padomi komisiju un Eiropas investīciju banku. Es domāju, tas ir būtisks temats un mēģināšu pārliecināt politiskās grupas atbalstīšos punktus, jo uh, kad ir runa par garantijām cenu politiku un atalgojumu. Šie temati ir jāveido tā, lai tas e, nākt par labu zināmām valstīm un vai darbības nozarēm, jo banku noteikumi nav tādi paši Francijā, Rumānijā, Vācijā vai Luksemburgā. Tāpēc es domāju, mums būtu jāaicina EIB labāk izmantot šo instrumentu, lai spētu piesaistīt vairāk investīciju, kur valstis pašas ar šo uzdevumu netiek galā. Un runājot par cenām, cenu politiku, tā ir jāizmanto kā veids, ar kuru tiek atzīta katra projekta pievienotā vērtība. Es nezinu, vai esmu to labi paskaidrojis, bet, nu, jāievieš savu veidu apbalvojumu sistēmu. Ir daži projekti, kas var būt interesanti ne tikai no finansu vai banku viedokļa, bet tie var nest arī sociālo labumu. Taču tie projekti, kas ir eh, sekmīgāki, un tad ir uzskatām par eh, izcilākiem, tādi cenu politika varētu būt par veidu, kā piesaistīt šāda veida projektus, kas tiešām ir izcili. Šie ir divi jautājumi, par kuriem es zinu, ka mūsu viedokļi ir atšķirīgi, taču es turpināšu iestāties par savu nostāju un mēģināšu pārliecināt citus. Vēl pēdējais komentārs es neatceros vai eh, te bija runa par vienu vai diviem punktiem attiecībā uz EBI ārējo mandātu. Mēs pat labam eh, esam sarunu posmā, lai sāktu otro sarunu kārtu, un rīt ir gaidāms trialogs pagaidīšu līdz balsojumam, pirms atgriežos pie šiem diviem punktiem, cerot, ka mēs varēsim iekļaut arī iespējamo vienošanos par EIB ārējo mandātu. Paldies! Paldies par šo ziņu ļoti skaidro izklāstu par Eiropas investīciju banku. Tagad došu vārdu ēnu referentiem, kas šeit ir klāta šorīt. Arī kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Terzavēl kundze, dārgie kolēģi, vēlreiz vēlos uzsvērt šī ziņojuma kvalitāti, kas attie, eh, ziņojums attiecas uz plašu EIB darbības jomu un arī attiecībās uz priekšlikumu. Vispirms EIB uzdevums ir atbalstīt darbvietu izaugsmi un investīcijas. Taču tā vietā, lai runātu par pašreizējo politisko izaicinājumu risināšanu Eiropas Savienības ietvaros un ārpus tās, mums būtu jārunā par sociālo ekonomisko izaicinājumu risināšanu. Tālāk, kad mēs runājam par EIB aizdevumu pieaugumu nesenā periodā, tad svarīgi, lai dokumenta būtu iekļauta atsauce uz 2017. gada operatīvo plānu, kas tika pieņemts janvārī. Tas attiec uz virzību galvenajiem prioritātēm un aktivitātēm grupai nākošo trīgadu laikā. Pat labam banka gatavo nākošo plānu attiecībā uz laiku no 2018. līdz 2020. gadam. Cita priekšlikuma sadaļā, kur minēts atbilstība, mēs vēlamies, lai EIB pieņemtu starp posma pieeja attiecībā uz jurisdikcijām, kas nedarbojas. Un arī ir jāiekļauj nodoms tālāk pārskatīt attiecīgās bankas politiku pieeja tika pieņemta 2017. gada jūnijā. Runājot par atbildības sniegšanu, mēs vēlamies uzsvērt, ka EIB jau ir sākusi traukšanas cēlāja aizsardzības politikas pārskatīšanu. Un mēs ceram, ka atbilstoši personāla dokuments arī tiks e, iekļauts. Kad mēs runājam par EBI grupas finanšu aktivitātes, īpaši attiecībā uz tās e, atbalsta vairošanu komisija, tad mēs uzskatām, ka, ka tam jātiec tikai uz finanšu instrumentiem, ko saskaņā ar mandātu var īstenot EIB. un tam nav jātiec uz eh, citiem mandātiem, kas ir EIB eh, e pār, pārziņā, resurziņā. Paldies, eh, Jose Manuel Fernandes. Paldies, priekšstādā es runāju Zikfrīd Murisan vārdā, kurš nevar būt klāt pat labam. Viņam ir citi pienākumi. Tātad es runāju viņu vārdā. Pirmkārt, liels paldies par ziņojumu un par lieliski paveikto darbu, protams, iekavas. Lieliskums ir atkarīgs arī no ambīcijām, kā jau teica Tomā kundze. Un ja es būtu Tomā kundze, tad es teiktu, lielisks ziņojums, bet, un tad būtu tā tālāk. Nu labi, tā tad var ciet šīs uh, iekavas un turpina Mūresana kunga vārdā. Tātad viņš uh, atzīst par pieņemēm vairums punktu šai ziņojumā. Ir temati, kurus viņš vēlas, iz, kurus viņš vēlas izvērt, tāpēc viņš ir iesniedz grozījums. 502. grozījums, 52. grozījums. Viņš vēlas, lai komisija sniegs savu ieguldījumu, lai visām dalībvalstīm būs būtu pietiekama ekspertīze, zināšanas, lai tām būtu pieeja instrumentiem, ko piedāvā Eiropas Investīcija Banka. Un Eiropas Investīcija Banka ir jāstiprina savu loma, jās, jāsniedz tehniskais atbalsts, kas nepārprotam ir vajadzīgs, <clears throat> lai samazinātu atšķirības, geogrāfiskās atšķirības starp dalībvalstīm, lai izvairītos no, novērš šīs atšķirības. Tās ir 14. grozīmā. 121. grozīmā tiek uzsvērts jautājums par sadarbību ar nacionālajām veicināšanas bankām, un šī sadarbība ir jāstiprina, lai izveidotu sinerģiju starp Eiropas struktūra fondiem un finanšu instrumentiem. 27. grozījums paredz koherences starp EIB instrumentiem, lai tik panāts mērķis, tiek atbalstīti kredīti un uh, trīskāršais A vērtējums kā prioritāte, un, protams, Eiropas investīcija bankai jāturpina finansēt tos projektus, kas ir izskan, tas viens no mērķiem. Ir arī jāpalielina griesti LM un jāsniedz atbalsts eh, kaimiņu valstīm, kam ir, kas saskars ar eh, grūtībām demokrātijas kontekstām, kam nepieciešams reformas un atbilstošas vajadzības. Ne, neaizmirsīsim arī mazos vidējos un vidējus uzņēmumus, kas ir ļoti svarīgi mūsu ekonomikai. Paldies! Merci, monsieur Fernandes. Monsieur... Paldies, Fernandes kungs. Čanī kungs, lūdzu. Grācie. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi no manas puses. Es piekrītu tam, kā kompromisi punkti kompromisa punkti liecina par uh, skaidru virzību grozījumos, kas iesniegta. Divi jautājumi, kas manā skatījumā ir svarīgi. Pirmkārt, šis jautājums tika apspriests mm, par, runājot par jaunā gada budžetu, par Turciju. Ne tikai pirms iestājas uh, finansējums saņems, bet tā ir viena no valstīm, kas saņem vislielāko EIB finansējuma starp valstīm no Eiropas, ārpus Eiropas Savienības. Finansējums pat lielāks nekā dažām vadošanām Eiropas Savienības valstīm. Es saprotu, ka var būt tehniski apsvērumi, lai, kas neļauj veikt izmaiņas zināmās kategorijās, zināmās pieejās, taču, kad ir reāla politiska griba, tad rīkoties ir iespējams. Un manā skatījumā uh, ir jāizdara spiediens ar Eiropas investīciju banku. Izmantojot to, ko esam darījuši vispārējā budžetā, proti, lai izdarītu spiedienu, lai pārskatītu tos piešķīrumus, kas ir uh, paredzēti šai valstī Turcija, tā lai mēs strādātu ne tikai ar ekonomiskiem kritērijiem, bet arī pamatoties uz uh, Um, demokrātijas un cilvēktiesību apsvērumu pirms piešķiram šo finansējumu. Es domāju, ka ir iespējams uh, mainīt mūsu pieeju, kad nosūtām naudu uz valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Un tad runājot par piekļuvi datiem, Eiropas investīciju banka ir viens no spēcīgākajiem ekonomiskajiem instrumentiem Eiropas Savienībā. Tā ir lielākā kredīta iestāde, uh, valsts piešķirumiem visā pasaulē, un tā ir liela nozīme. Tā ir svarīga spēlētāja ekonomiskās izaugsmas aspektā daudzās valstīs. Šī apsvēruma dēļ likumdevējiem ir svarīgi, lai mēs, komisija un revizijas palāta varētu atbilstoši piekļūt pēc iespējas plašākam datu klāstam kas ir Eiropas investīciju bankas pārziņā, veidojot projektus. Iepriekš tā nav bijis, piemēram, ir revīzijas palāca ziņojums attiecībā uz FC, kuru pausta nožēlu par nelielo informācijas apjomu, ko EIB ir sniegusi. Es domāju, tagad ir pienāks brīdis šai ziņojumā pieprasīt, lai Eiropas investīcijas banka sniegt vairāk informācijas, paši sensitīvās informācijas attiecībā uz kādu projektu, vēl jau vairāk tad, kad citas Eiropas institūcijas mūsu ziņojumos ļauj iegūt eh, labākas vadlīnijas, labāk izvērtēt, ko konkrētā institūcija dara. Un tā mēs labāk tad varam izdarīt secinājumu, vai eh, šīs institūcijas izpilda tos mērķus, kas ir jāizpild ņemot vērā viņa rīcībā esošo finansējumu. Tie ir svarīgi fakti. Paldies! Paldies! Maletiča kundzei vārds lūdzu. Thank you very much. Lielas paldies. Arī es no savas puses vēlos apsveikt referenti par viņas lieliski veikto ziņojumu. Pateicos arī visiem ēnu referentiem par viņu ieguldījumiem. Es esmu referente re, atzinuma no reģiona attīstības komitejas un vēlos uzsvērt, ka mēs bijām nedaudz pārsteigti, jo mēs nevarējām, es nevarēju rast konkrētu informāciju par Eiropas investīciju bankas aktivitātēm attiecībā uz kohēzijas politiku. Kaut arī, ja mēs paskatāmies uz 309. pāntu, līgumā tur ir noteikts, ka Eiro, Eiropas investīcijas bankai ir jāatbalsta vi, vienotā tirgus kohēzija eh, stiprināšana un, un arī jā, jāveicina atpalikušo reģionu attīstību ir uzsvērts, ka Eiropas investīciju bankai ir jāsamazina atšķirības starp reģioniem. Un būtībā nav EIB ziņojumā atsevišķas nodaļas par šādu veidu aktivitātēm, kā tās tiešām veicina atšķirību mazināšanu. Kaut arī, ja mēs paskatāmies uz tām aktivitātēm, kas EIB ir jāveic, tad pavisam skaidri uh, ir norādīts, ka EIB ir jāveicina projektu pieejamība dalībvalstīm un arī jāveicina līdzfinansējums. Tātad es domāju, ka līgumā, eh, ka ziņojumā būs, nebūs grūti šādu informāciju iekļaut. Ceru, ka jūs to darīsiet. Un vēl viena lieta, kas mūs nedaudz pārsteidz, bija tā, kad mēs detalizēti analizējām kurai valstī Eiropas investīcijas, investīcija bankas sniedz finanšu atbalstu un aizdevumu, mēs secinājam, ka piecās dalībvalstīs EIB sniedz vairāk par 50% no visiem aizdevumiem. Tātad viss nonāk šīm piecām lielākajām un attīstītākajām dalībvalstīm. Tas nekādā ziņā neatbilst tam, kas ir norādīts līgumā un arī SIPJR kad mēs arī paraugāmies uz tematisko koncentrāciju, tad ar viņu darbībām eh, tas attiec uz transportu, enerģiju, rūpniecību, mm, ūdens pārvaldību un arī mežsēmniecību vairums no aizdevumiem ir novirzīti tieši šīm tematiskajām prioritātēm, taču mēs uzskatām, ka vairāk līdzekļu būtu jāpiešķir novatorismam, uh, cikliskai, ekonomiskai, visām tām jaunām lietām, kad būtu jāatbalsta, jāveicina lielāka izaugsme visās dalībvalstīs. Īpaši tas attiec uz zinātni, uz sasaisti starp zinātni un reālo ekonomiku, lai zinātnieki atbalstītu ekonomikā jaunām idejām. To vēlējos uzsvērt. Būtu vēlams, lai jūs paturētu prātā, ka mums jāiekļau arī šī sadaļa ziņojumā. Paldies! Merci. Et... Paldies. Un tie, kas vēl vēlējās izteikties pēc mūsu referenta, var tagad to darīt. Eiropas investīcija banka tagad izteicies. Marģūtas Antonī, ģenerāls sekretāra vietniece, lūdzu. Thank you very much, Chairman, and thank you very much. Lielas paldies priekšstādātām. Paldies, ka man ir iespēja dot savu ieguldījumu šajā dialogā par EIB finansiālo darbību kādu pārskatu. Es e, vēlētos atbalstīt tās uzslavas, ko EIB ir saņēmusi par savām aktivitātēm, bet mēs runājam par Eiropas Savienības finansēšanu. Un faktiski mēs runājam par investīcijām. Mēs atbalstām e, investīcijas un investīciju apmērs, kuru EIB var atbalstīt, mēs to esam izanalizējuši caur makroekonomisko modeli, kāds ir uh, Eiropas komisijas rīcībā, rīcībā caur vienoto pētniecības centru, un parlaments nākamnedēļ arī saņems šī pētījuma rezultātus. Un šī ir galvenā aktivitāte, ko veic EIB Un pamatojoties uz mūsu pētījumiem un izvērtējumiem, e, tā ir investīciju sadaļa, lai īstenotu Eiropas politiku un finanšu instrumentus. Un turpinot par caurskatāmību, EIB ir stiprinājusi uh, savus centienus nodrošināt lielāko atklātību par to, kā tiek atlasīti un uh, ap, finansēti projekti. Uh, Un, kā jūs jau zināt, šodien pirms projekts tiek apstiprināts, informācija par projektu ir pieejama um, internetā, un mēs uh, publicējam arī valdes, uh, direktoru valdes uh, sanāksmju uh, protokolus un lēmumus, un EIB principā var atklāt jebkuru dokumentu, kas tiek pieprasīts. Mēs saprotam, ka informācija varbūt nav nekavējoties pieejama. Teiksim, tad, kad mēs runājam par kohēzijas mērķiem, tad tam ir veltīti tikai 27% mūsu finansējumu. Tur ir citi mērķi - inovācijas, infrastruktūra, vide un MVU. Un tad ir horizontālās politikas mērķi, kohēzija un klimata mērķi, un mums ir jāsalāgo, jālīdzsvaro šī te, šie te mērķi un to finansēšana. Tālāk, ja es drīkstētu, varbūt eh, pieminēt trauksmes cēlāju politiku, tā ir sagatavošanas stadijā un tā būtu jāpārskata pavisam pēc neilga laika. Par sadarbību ar nacionālajām attīstības institūcijām mēs esam palielinājuši mūsu sadarbības modeļus, īpaši pateicoties atbalstam, uh, ko eh, saņemam caur FC garantiju instrumentu. Mums ir daudz vairāk sadarbības modeļu, un eh, vakar mums bija konference kopā ar Eiropas komisiju, eh, kas pētīja, organizēja dialogu tieši ar visām šīm nacionālajām institūcijām, lai izpētītu, kas ir izdarīts līdz šim, ko mēs varam mācīties un uzlabot nākotnē. Un šis darbs turpināsies, tas ir ļoti svarīgs, bet ir svarīgi, lai uh, regulējošais ietvars to visu pieļautu, jo, ja mēs runājam par ESIF un EFSI fondiem, tas ir ļoti svarīgs aspekts, lai mēs varētu nodrošinātu labāku uh, un konsekventāku sadarbību ar dažādām institūcijām. Tālāk es vēlētos nonākt pie garantijām cenu noteikšanas un atlīdzības. Jā, nu, EIB, protams, ir banka. Un mēs piedāvājam tirgus, uh, tirgu balstītus uh, projektus, kas, protams, ņem vērā uh, riskus. Un tas, zināmā mērā, ir grūti. Nu, es varētu teikt, grūti. Mums kaut kā ir jāatrod veids, nevis vienkārši eh, novērtējot projektu, ir dažādi veidi, kā to var izdarīt, jo, piemēram, kapacitātes celšana, ko mēs piešķiram uzņēmumam vai vidutājiem, ir citi aspekti, kas padara projektu lielisku, nevis tikai izmaksas. Uh, par NSG politiku un nodokļiem. Eh, NCG politiku un nodokļiem. Jā, protams, ka mēs šeit eh, stingri ievērojam Eiropas Savienības likumus un vadlīnijas un arī gaidām izvērtējumus, kuri būtu jāpublicē jau decembrī. Un tad mums jau būtu jāpiemēro savu NCG politika atkarībā no šiem decembrai, decembrī publicētiem rezultātiem. Liels paldies! Es domāju, šobrīd tas arī ir viss, un vēl vēlos atkārtot priekšsēdētāju, ka dialogs ar parlamentu mums ir ļoti svarīgs, tā kā paldies par šo iespēju. Mēs ļoti daudz ko mācāmies, un uh, mēs arī sūtīsim uh, ziņojumu uh, par uh, procesa norisi, un mēs to esam darījuši jau iepriekš un turpināsim to darīt. Paldies par jūsu klātbūtni un par jūsu paziņojumu. Nešaubos par to, ka bažas, ko šodien pauda mūsu kolēģi, tiks ņemtas vērā no banku investīcijas, no Eiropas investīcijas bankas puses Antonija kundze, lūdzu. Gracias, prezidente, muy rapido. Eh, porque... Jā, paldies. Eh, noslēgumā vēlējos sacīt sekojošo. Es dzirdēju daudz komentārus par grozījumiem uh, no liberāļu un citu politisko grupu puses, un daudz no tiem mēs nevarējām apstiprināt, tādēļ, ka tie nebija saskaņā ar mūsu nostāju. Žēl, ka Cānīkungs nav, nē, ir gan viņš šeit. Es vēlējos komentēt par Turcijas jautājumu, kurš ir cieši saistīts ar diskusijām, kas eh, mums ir par EIB eh, ārējo mandātu, ārējās darbības mandātu. Uh, EIB padomē ir vienlīdzi, vienā, līdzīgs viedoklis mm, par EIB e, darbībām e, Turcijā, par nepieciešamību tās sašaurināt un šos līdzekļus pārnest uz citām mm, teritorijām. Bet šeit sarunas ar padomu par šo jautājumu nav vēl noslēgušās, bet ideja ir tāda, ka ir jāsamazina tie apjomi, ko EIB investē Turcijā. Attiecībā uz Reģī un Ekon vakar tika panākta vienošanās, un man vēl nav iznācis laika izlasīt šo vienošanos, lai es varētu to sākt komentēt. Bet eh, esmu atzīmējis visu to, kas attiec uz reģionālo politiku. Ir tiesa, ka dažas EIB eh, e eh, eh, izvērstās politikas ir radījušas jautājumus, un mums ir zināmas bāžas, piemēram, par pieeja informācijai un par caurskatāmību. Es ļoti skaidri esmu arī norādījis, ka EIB tiešām ir ļoti rūpīgi strādājuši pie tā, lai uzlabotu šo situāciju, un faktiski mums vajadzētu turpināt uh, šādu uh, ceļu, bet reizēm mēs paši piedzīvojam, ka mums kā parlamentam ir grūti piekļūt informācijai. Reizēm mēs ar viņiem kontaktējamies, reizēm saņemam informāciju, reizēm viņi mums pasaka, tas viss ir pieejams tiešsaistē, bet reizēm šīs informācijas plūsmas ir tik uh, apjomīgas, ka konkrēto informāciju atrast ir ļoti grūti. Tā kā jāturpina to vērot. Tālāk par uh, cēnu noteikšanu, protams, ka EIB ir banka, un tā, protams, strādā saskaņā ar tirgus principiem. Tāpat laikā mēs nedrīkstam aizmirst, ka ka banka, protams, sniedz noteiktus pakalpojumus, un tā ir, eh, nu, tā tāda pati kā Komercbanka, bet, nu, nevajadzētu jau tikai cenai būt tai, kas nosaka projektu piesaisti. Uh, ir jābūt kaut kādiem, uh, nu, fundamentāli svarīgākiem nosacījumiem. Nu, mēs nevēlētos iejaukties šajos eh, procesos, bet, nu, cenai pašai par sevi, jā, tā, protams, var piesaistīt noteiktus projektus, bet, eh, ja tiek izmantota cenu modulācija, tad varbūt eh, tas nebūtu iespējams, bet mums ir jāizvairās arī no tirgus kropļojumiem eh, un vajadzētu atbalstīt visus projektus, ņemot vērā pievienoto vērtību, ko rada tas vai cits projekts. Le vote interviendra en Balsojums budžeta komitejā būs pirmdien, 4. decembrī, šeit, Briselē. Tagad mēs varēsim izvērtēt trialoga gaitu. Trialogs bija par to, ko saucam par finanšu regulas vienkāršošanu. Es ceru, ka tās nav viltus ziņas, maldinošas ziņas, un tad lūdzu vārds referentam. Um, thank you, Chairman. I'm... Jā, liels paldies priekšsēdētāji. Es sāku jau domāt, ka tas ir tāds optimistisks formulējums. Mums šobrīd jau ir noritējuši kopā uh, desmit trialogi, un mēs es, faktiski vēl palikušas 20 lapuses, eh, kad būsim pabeiguši eh, šī regulējuma lasījumu. Nu, tas savā ziņā ir labas ziņas, jo ir apņemšanās no visām pusēm pabeigt šo darbu līdz Igaunijas prezidentūras beigām eh, decembrī. Jo pretējā gadījumā Bulgārijas prezidentūrai nebūs iespējams pārņemt uh, šo te darbu, un tas tiešām būtu diezgan nesaprātīgi sagaidīt, ka kāds to spētu. Vēlamies arī norādīt, ka Agri un Reģija komitejas uh, ir pabeiguši savu darbu pie omnibūs pakotnēm, un mēs uh, balsojam par uh, lauksaimnīcas pakotni šorīt, un ir uh, nepieciešams arī šo regulējumu tātad jau dabūt gatavu līdz 1. janvārim. Bet mums joprojām ir vēl liels darbs priekšā, un mēs sākumā atlikām kaut kādus 17, 18 pantus, par kurām viss trīs institūcijas vienojās, ka pie tām atgriezīsies un uh, pārunās nākotnē. Un, lai to izdarītu, mēs esam ieplānojuši 5 vai 6 uh, tālākus, eh, turpmākus trialogus. Un eh, trialogos kopš eh, mēs iepriekš ziņojām par trialoga rezultātiem, mēs esam runājuši par auditiem, par budžeta apstiprināšanas procedūrām un ziņošanas regulējumu. Īpaši tas, ko priekšsēdētājs minēja, parlaments vispirms vēlētos vienkāršot procedūras, bet otrkārt arī tās pātrināt un mēs vēlamies vismaz nodrošināt eh, to, lai šis budžeta apstiprināšanas kalendārs būtu kompaktāks un lai tas būtu N plus 1 gada laikā nobeigts, bet gan neesam vēl vienojušies par šo jautājumu. Ir virkne citu jautājumu, kas saistīti ar auditu procesu, un šīs sarunas arī diemžēl, ir vēl, nu, vēl nav notikušas. Un visbeidzot atgādinu ēnu referentiem, ka nākotnā sanāksme ir pirmdien pēcpusdienā un ir svarīgi, lai jūs būtu klāt, ir svarīgi, lai mums būtu šīs diskusijas pirms mēs dodamies uz trialogu. Nevis sākam tās uh, trialogu laikā. Tātad atgādinu pirmdienas vakars. Lielas paldies, lielas paldies, referenta kungs. Protams, ka mēs ļoti augstu novērtējam jūsu darbu. Tas ir īsts um, titāna darbs, uh, tik šausmīgi daudz sanāksmju. Un noteikti tas ir arī ļoti iedvesmojoši. Es uh, domāju, ka ņemot vērā nākamo daudzgadu finanšu plānu, ir ārkārtīgi būtiski pārdomāt visu šo finanšu regulējumu ņemot vērā to, ka mēs katru dienu saskaramies ar šīm problēmām, tad tas jau kļūst neizturami. Mums ir vajadzīga laba finanšu regula, jo um, pašlaik ļoti daudzi atsakās no Eiropas Savienības palīdzības, tāpēc, ka visas kontrolas ir tik sarežģītas - eksante, ekspost kontrolas, kontroļu kontrolas, un šādā veidā tas vienkārši nedrīkst turpināties. Tātad mēs redzam, ka tas absolūti diskvalificē uh, Eh, Eiropu un eh, rada ļoti sliktu tēlu par Eiropu. Tagad vajadzētu dot vārdu ēnu referentiem. Vladimirs Manka. Ďakujem, pán predsedā. Jā, iba chcem. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos jums īsi mm, sveikt eh, referentus. Pats esmu piedalījies arī nevienā viena trilogā. Un, eh, nu, ja eh, pusotra mēneša laikā ir jāpiedalās desmit trilogos, tad tas nav vienkārši uzdevums. Nu, jebkurā gadījumā eh, trilogiem ir labi jāgatavojas, lai mūsu sarunas varētu noritēt gludi. Lai mēs varētu tiešām nobeigt, noslēgt šos jautājumus šajā gadā, lai nākamajā gadā varētu tos turpināt tālāk Un uh, galvenais ir, lai mēs izturētu līdz uh, beigām un galu galā uh, tas no mums arī tiek sagaidīts. Paldies. Greslis kundze ir apliecinājusi savu pieejamību, savas plašās zināšanas, kas ir tiešām brīnsvērtas. Tas tiešām ar viņu Es tiešām ļoti ceru, ka viņa panāks vienkāršošanu, ko mēs sagaidām. Taču viegli tas nebija. Jūs nevarat vienkāršot regulu, tā kā jums lapatīkas daudzgad finanšu schēmas uh, eh, gaitā. Tā tad daudzgad finanšu schēmu nedrīkst pakļaut. Tā ir regulē, ko mēs esam grozījuši. Tātad steidzamība paredz to, ka daudzgad finanšu schēma ir jāsaskaņo ar pilnīgi tā, ar, regulas vienkāršošanu, kur uh, iedvesmas avots būtu loģika, nevis ignoranci. Varbūt Rišards varētu noslēgt neviens izbēz mankas kungs nevēlas izteikties, nekas nav piebilta, piebilstams, tikai tas, ka vēlamies pabeigt darbu līdz gadu beigām. Agri omnibus, ka jāpre, jāprecē, tiks pakļauts uh, plenārsēdes izskatīšanai līdz gadu beigām, tā tiks uh, nošķirts no finanšu regulas un skaidrs, ka nākošā gada 1. janvārī jābūt jau spēkā um, agri omnibus noteikumiem, tātad īpaši attiecībā uz lauksaimniecības jomas konkurētspēju. Tagad pievēršamies ļoti svarīgiem jautājumiem. To operāciju finansēšanu, kuras Eiropa ir paredzējusi atbalstīt Eiropa, tātad es finansēju Āfrikai aicinu mums piebiedroties Kondovs kungu un Adolfi kungu no e Eiropas komisijas DEFCO ģenerāla direktorāta un arī Vatarā kungu Eiropas Savienības un Afrikas tirdzniecības kameras priekšstādātājs. Mums jau bija bijis tas gods runāt ar viņiem DV un AFET komitejas kopīgā sanāksmes ietvaros martā viedokļu. Uh, apmaiņa ir daļa no Eiropas parlamenta Āfrikas nedēļas, un tas eh, ir arī daļa no piektā eh, samita, kas notiks Abidžanā 29. novembrī Abidžanā. Vēlos sveikt AFET un DB komitejas eh, deputāts, kas aicinātu šo viedokļu apmaiņu. Viesus arī jau uzzināja Jānī kungs un vēlos apsveikt eh, priekšsēdētāju Makavanu. Es nezinu, vai viņa jau ir klāt, bija paredzēts. Viedokļa apmaiņa tiks organizēta divās kārtās, dosim vārdu. Dodsa kungam vispirms vārdu, lai viņš mums pastāstītu par Eiropas Savienības finansējuma instrumentiem, kas tagad tiek izsnot Afrikā, un tad došu vārdu Ridolfī kungam, lai jūs zinātu, kā Eiropas um, ilgspējīgas attīstības fonda darbības tiek īstenots Āfrikā, un viņš pastāstīs par Āfrikas ekonomiskiem spēlētājiem. Un tad vārds tiks dots Kondons kungam, kurš ir atbildīgs par attiecībām starp ES un Āfrikas attiecībām DEFCO ģenerāldirektorātā komisijā. Un lūdzu uztais neilgāk par 12 minūtēm. Tātad runa būs par ES instrumentiem Āfrikā. Merci beaucoup, et je, je vous promets. Lielas paldies, es jums apsolu, es izteikšos īsi. I, I like to, to... Pirmkārtām es vēlētos pateikties parlamentam par to, ka šīs diskusijas tiek organizētas. Tās ir ļoti nozīmīgas sarunas, un tās arī nāk īstajā laikā. Nākamā piekdiena mēs dosimies uz Amidžādu. Kā jau jūs norādījāt, Mūsu mērķis ir sagatavoties nākamajam Āfrikas un Eiropas Savienības samitam. Šis samits ir ļoti būtisks, tāpēc, ka mēs ļoti skaidri redzam un varam novērot to arī debatēs, ka Eiropā parādās labāka izpratne par to, cik Āfrika ir būtiska. Esam sākuši skatīties uz šo kontinentu citām acīm. Zināmā mērā migrācijas krīze, protams, ir palīdzējusi, tā ir ļāvusi mums veicināt izpratni par Āfrikā notiekošiem procesiem un par to, ka e, tas neatiecas tikai uz Āfriku un proti, kā gan pozitīva, gan negatīva attīstība mūsu kaimiņu kontinentā tieši ietekmē Eiropu. Protams, sākot no šī migrācijas aspekta, tas, ko mēs atklājām un ko mēs e, saprotam, ir tas, ka tas ir plašs kontinents ar milzīgiem izaicinājumiem. Pirmkārtām, demogrāfiski izaicinājumi, bet eh, te ir runa arī par ļoti daudzām iespējām. Tās ir eh, demogrāfiskas iespējas, tās ir arī ekonomiskas attīstības iespējas, un šeit parādās ļoti liels potenciāls daudzās jomās, jo īpaši pieminot lauksaimniecību, mm, ražošanu, uh, Um, atjaunīgo enerģiju, un, uh, protams, ka mums ir arī izaicinājums palīdzēt mūsu Āfrikas partneriem, kā uh, nodrošināt, lai šīs potenciāls tiktu izmantots. Tas būs uh, centrālais temats šajā samitā, ņemot vērā, ka šis kontinents ir jauns. Līdz 2050. gadam iedzīvotāji būs uh, divreiz vairāk, un tas būs uh, Uh, mm, vecumā jaunākais un lielākais kontinents pasaulē. Mēs redzam, ka prioritātes no Eiropas puses ir mainījušās, un tas zināmā mērā arī ataino visas pasaules mm, attīstības mm, prioritāšu maiņu. 2015. gadā mēs redzējām, ka dominēja tūkstošgadas attīstības mērķi, un tagad Mēs darbojamies pēc uh, ilgspējīgas attīstības mēķiem 2030. gada darba kārtība, un tas arī atbilst mūsu Āfrikas prioritātēm. Šīs uh, sanāksmes uh, galvenais temats ir uh, finanšu saistības uh, attiecībā uz Āfriku. Es vēlētos sākt savu runu raksturojot uh, mūsu sadarbību ar Āfriku. Mums ir ļoti daudz dažādu instrumentu. Mums ir trīs geogrāfiski instrumenti Tātad uh, Eiropas uh, attīstības fonds 11. tāpat arī ir mm, attīstības sadarbības instruments, kas uh, nodrošina finansējumu Dienvidāfrikas saploksnes ietvaros, un mums ir arī Eiropas uh, kaimiņatiecību instruments. Tāpat arī mums ir attīstības sadarbības instrumenta tematiskās programmas, uh, Panāfrikas uh, programmas, tāpat arī ir Eiropas instruments uh, demokrātijai un cilvēktiesībām. Uh, stabilitātes un miera instruments un EDF uh, eh, AKK programma, kas uh, arī tiek geogrāfiski izmantota Āfrikā un uh, šeit tiek izmantots Āfrikas Peace Facility instruments, kas ļauj mums aktīvi darboties tādās jomās, kur mēs Eiropas Savienības budžeta ietveros nevarētu to darīt. Tas viss kopā rāda ievērojumu summu. Eh, no 2014. līdz 2020. gadam tas būs 31 eh, miljārds eiro saistību apropriācijās. Un eh, tātad te ir runa par Eiropas Savienības pārvaldītu budžetu. Ja mēs šeit liekam klāt arī dalību valstu ieguldījumu, tad uh, šīs cipars ievērojami palielinās. Piemēram, 2015. gadā Eiropas Savienība plus Eiropas Savienības dalībvalstis nodrošināja apmēram 21,4 miljardus eiro attīstības palīdzībā Āfrikā. Šis um, finanšu nodrošinājums rada no, pa, nodrošina to, ka mēs esam viens no lielākajiem partneriem Āfrikai. Šķiet, ka politiski mēs esam partners numur viens, kaut arī citi, piemēram, ķīnieši, arī ir ieņēmuši savu nostāju pret Āfriku. Mēs esam arī pirmais tirsniecības partneris. 33% no Āfrikas importa nāk no Eiropas un 40% no Āfrikas eksporta nonāk Eiropā. Tāpat arī esam pirmais ārvalstu tiešo investīciju nodrošinātājs, tātad viena trešā daļa no šīm investīcijām Āfrikā nāk no Eiropas. Un esam arī uh, Uh, pirmais avots uh, naudas nosūtījumos. 2015. gadā tas bija 21,4 miljardi eiro no tiešām investīcijām, tad, tad Eiropas Savienība plus dalībvalstis, un 21 miljards eiro tieši tāda pati summa arī nāk no mm, diasporas maksājumiem. Tas ir tas pats 2015. gads. Noslēgumā divi komentāri. Kā jūs redzat, Mēs eh, Āfrikā izmantojam daudzus un dažādus instrumentus. Domāju, ka jums jau ir bijusi iespēja apspriesties ar komisāru Nīmicu par šo jautājumu, un eh, nākotnē varbūt mēs eh, varētu pārskatīt šo daudzveidīgo vīdi, kur ir tik daudz instrumentu, un pārdomāt, vai šie instrumenti nav jāapkopo tā, lai veicinātu elastīkumu, uh, vienkāršošanu un atbrīvotos no mākslīgajām robežām starp šiem instrumentiem. Tas ļautu sniegt daudz saskaņotākas atbildes Āfrikas kontinentam, kas Eiropas uh, ārējās darbībās uh, kļūst par ļoti būtisku prioritāti. Otrais komentārs attiecas uz to, kādā veidā mēs uh, mm, nodrošinām šo īstenošanu. Tātad mēs atsakāmies no tradicionālajām darbības metodēm, proti projektu finansēšanu, un pārējām uz um, cita veida modalitāti. Pirmkārtām tas ir atbalsts budžetam, tas ir instruments, kas ļauj mums gūt politisko labumu no investīcijām un ļauj mums arī nodrošināt uh, diskusijas par politiku, kas sniedz daudz labākus rezultātus. Uh, Un nākamais, par ko Roberto runās sīkāk - blending. Saskaņā ar jauno EIP mēs izmantojam arī garantējo instrumentu. Būtībā šeit nav runa tikai par tiešajām investīcijām, kas nodrošina rezultātus uz vietas, bet eh, tas ļauj mums arī e, iegūt eh, jaunu finansējumu no citiem avotiem. Uh, Ņemot vērā milzīgos izaicinājumus, ar ko saskaras Āfrika, eh, tieši šāda veida darbības veidu mums arī vajadzētu izmantot. Šīm institīcijām mēs varam piesaistīt eh, vai no publiskas investīcijas, vai arī privātas investīcijas, un resursi kļūst daudz lielāki. Tas būtu viss no manas puses, tas būtu ievads debatēm. Lielas paldies, eh, direktora kungs. Jums bija atvēlētas 12 eh, minūtes. Jūs izmantojāt tikai 8 minūtes un 34 sekundes un pateicāt pašu būtiskāko. Jūs teicāt, ka jums ir jādodas prom 11.45. Nu, tad es arī došu vārdu Ridolfi kungam. Būtu labi, ja mūsu kolēģi varētu reaģēt uz jūsu teiktu, teikto, un eh, tad šāda iespēja viņiem ir tagad. Kurš vēlas izteikties? Deprē kungs. Paldies, priekšādātāji! Es patiešām nāsmu speciālists tematos, par ko jūs tikko runājāt, bet ir divi cipari, kas mani ieintriģēja no jūsu stāstījuma. Un šīs summas ir salīdzināmas. Jūs teicāt, ka konkrētā periodā Eiropas fondu izmantošana bija apmēram 21,5 miljārdi, un jūs teicāt, ka šie 21,5 miljārdi uh, aptuveni atbilda arī eh, šīm summām, ko afrikāņi, kas ir devušies prom no Āfrikas, nosūta atpakaļ uz šo kontinentu. Un tas ir tieši tas pats periods. Nu, tad man šeit rodas tādas pārdomas. Ja mēs dubultotu e, šo afrikāņu skaitu, kas e, brauc e, strādāt pie mums, visi tā vietā, lai nodrošinātu šo birokrātiju, nu, varbūt tas kaut ko mainītu. Tas būtu pirmais jautājums tagad Kalmēkungs. Paldies, priekšādātāji! Sirsnīgs paldies par eh, šo ļoti interesanto prezentāciju. Domāju, ka arī šī prezentācija bija īsa, tās saturs bija ļoti bagātīgs. Tieši pirms tam mēs runājām par vienkāršošanas iespējām, un nu pat mēs dzirdējām, cik eh, sarežģīta uh, ir šī aina, tiek izmantota ļoti daudz un dažādi instrumenti, palīdzot Āfrikai. Jūs arī pats izteicāties, ka vajadzētu ķerties tam klāt, bet man pats svarīgākais ir tas, ka, protams, mums ir jāpalīdz cilvēkiem, kuriem ir uh, ļoti būtiskas vajadzības, bet mums ir arī jādomā, ko mēs ar šo palīdzību panāksim. Sniedzot palīdzību mēs arī vienlaicīgi uzstādām prasību uzlabot situāciju. Pēdējos gados mēs redzam, ka mm, ir parādījusies milzīga migrācijas krīze, kas ir cieši saistām ar Āfriku. Un šeit, atklāt sakot, sāka, um, ir jāsāk domāt, kādā veidā tad šie mērķi tiek noteikti un kā tiek uh, izvērtēts, vai tie tiek sasniegti. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē. Ja jūs man ļausiet, tad es arī vēlētos izteikties, jo, manuprāt, Āfrika uh, Eiropā ir ļoti būtisks jautājums. Demogrāfi mums ziņo, ka Āfrikas iedzīvotāju skaits uh, varētu sasniegt 800 miljonus vai pat vienu miljārdu 30 tuvākajos gados. Un ja nekas netiks darīts, lai nodrošinātu Āfrikas attīstību, kur tad šie afrikāņi vēlēsies doties? Nu, protams, uz Eiropu. Es domāju, ka tas ir viens no izšķirošākajiem uh, Eiropas Savienības izaicinājumiem. Jūs mums norādījāt uz vairākiem instrumentiem, bet vai galu galā šo instrumentu nav par daudz? varbūt eh, instrumentu ir par daudz un naudas ir par maz, lai mēs varētu izpildīt mūsu misiju. Šīs izaicinājums ir patiešām milzīgs. 21,4 vai 21,5 miljārdi, kā norādīja Žerārs Deprē, tad, tad eh, tas ir apmēram 0,5% no Eiropas IKP. Un afrikāņu diaspora, kas nodrošina ekvivalentu summu. Žerārs Deprē saka, ka tās ir darba sakas, bet iespējams, ka tās ir arī valsts palīdzības sakas. Nu, um, manā valstī, kas man ir ievēlējusi, tātad Francijā, ir valsts parāds, kas uh, tiek nodrošināts uh, afrikāņiem, kas dzīvo uh, Eiropā, un šī nauda beigās nonāk Āfrikā. Mēs visi Eh, līdz ar to uzdodam sev jautājumu, ko dara katra dalībvalsts un ko dara Eiropa. Priekšādātā direktora kungs varbūt eh, mums eh, āno vajadzētu aicināt nodrošināt lielāku sadarbību un darboties kolektīvi, jo īpaši, ja runa par bijušām kolonijām, kur apstākļi ir dažkārt ļoti sarežģīti. Lūk, mans jautājums, direktora kungs. Domāju, ka mums eh, visiem ir jāsaprot, ka šis ir ārkārtīgi būtisks punkts un ka mums vajadzētu domāt savādāk, nevajadzētu uzskatīt, ka te ir runa tikai par kaimiņatiecībām. Ja runa par migrāciju, ir jādomā par migrācijas avotu. Un varbūt ir jādomā par Eiropas plānu, ko mēs varētu attīstīt Āfrikai. Uh, Mēs varētu domāt par partnerību ar Āfrikas valstīm, lai tās uzņemtos atbildību par migrācijas plūsmas ierobežošanu. Ja ir runa par ekonomiskiem migrantiem, nedrīkstētu būt tā, ka dažas Āfrikas valstis atsakās uh, uzņemt atpakaļ šos migrantus, kaut arī tās ir izcelsmes valstis. Mankas kungs. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos eh, pateikties par eh, šo prezentāciju, un es vēlējos mazliet papildināt jūsu teikto. Saskaņā ar ANO analīzēm līdz eh, šī gada simta beigām Āfrikas iedzīvotāju skaits no pašreizējiem 1,2 miljardiem pieaugs līdz pat 4 miljardiem iedzīvotāju. Šī izaugsme ir milzīga, jo ja tik daudz cilvēku dzīvos nabadzībā, tad mums būs simtiem miljonu migrantu nākotnē. Tieši tāpēc mums vajadzētu domāt par tādām lietām kā bērnu izglītošana, meiteņu izglītošana, lai cīnītos pret nabadzību, un otrām kārtām mums ir jārada darba vietas. Šīm darba vietām ir jābūt Āfrikā. Lai to darītu, mums eh, ir vajadzīgas analīzes, eh, cik tas varētu maksāt. Mums vajadzētu sadarboties arī ar citām institūcijām, piemēram, ar ANO. Mums vajadzētu uzsākt dialogu. Jūs pats norādījāt, ka ar attīstības palīdzību nepietiek. Tāpat arī mēs nedrīkstam atbalstīt eh, ieroču industriju. Un vēl arī ir jāatcerās, ka ļoti daudz no Afrikas budžeta beigās nokļūs nodokļu oāzēs. Paldies, Mankas kungs! Direktora kungs, varbūt jūs varētu tagad atbildēt uz uh, mūsu kolēģi teikto. Paldies! Lielas paldies par uzdotajiem jautājumiem! Tie, protams, bija ļoti interesanti. Uh, Es neatbildēšu uz eh, šiem jautājumiem to uzdošanas kārtībā. Es eh, sagrupēšu šeit vairākus elementus, kas izskanēja. Es gribētu sākt ar to, ko minējāt jūs, priekšādātā kungs. Patiešām te ir runa par demogrāfisku izaicinājumu. Pašlaik 1,2 miljardi un 2050. gadā ja uh, pareģojumi ir korekti, tad Tie būs 2,4 miljārdi iedzīvotāju. Tas, protams, būs ļoti liels izaicinājums gan sabiedrībai, gan ekonomikai. Ja mums neizdosies nodrošināt pozitīvu uh, dinamiku Āfrikas kontinentā, tad uh, ietekme uz, uz Eiropu būs uh, ļoti reāla. vienalga, ko mē, lai ko mēs darītu vidusjūras reģionā. Tieši tāpēc mums ir eh, jāmobilizē politika. Tas ir absolūti nepieciešams un tas ir jādara tagad. Kā jūs norādījāt, šeit ir vajadzīgs, ir vajadzīga reāla politiska partnerība. Tas eh, ir jādara pilnīgi savādākā veidā nekā līdz šim. Mums ir jābūt uh, Es atvainojos, direktora kungs, saskaņā ar pareģējumiem, tad 2050. gadā tie būs 2,4 miljardi iedzīvotāju. Cik liels tas ir palielinājums? Nu, tātad dubul, dubultojas iedzīvotāju skaits no 1,2 miljardiem līdz 2,4 miljardiem. Tas nozīmē, ka 2050. gadā Āfrika būs uh, ar iedzīvotājiem bagātākais reģions pasaulē un arī jaunākais kontinents eh, pasaulē. Visi kontinenti noveco, izņemot Āfriku. Un eh, šeit patiešām ir eh, jārīkojas politiskā ziņā un ir pilnībā jāatsakās no mūsu līdzinējās attieksmes, kur mūsu attiecības eh, dominē donora un eh, saņēmēja eh, attiecību modelis. Līdzekļi, ko mēs piešķiram, ir jāpiesaista politiskai darba kārtībai. Domāju, ka samitā Abidžanā mēs eh, realitātei par to arī runāsim. Tātad mm, mēs un arī mūsu dalība valstis uzstāja, ka Lai staigātu, mums ir vajadzīgas divas kājas. Tātad šeit izmantoju šādu metaforu. Pir, viens ir tas, ko mēs darām, un otrais ir uh, tie centieni, ko iegulda ar, arī Āfrikas puse. Ir jānodrošina, lai Āfrika spētu piesaistīt šīs investīcijas, un šeit mēs varam šeit izmantot uh, uh, publiskās investīcijas, lai visu padarītu mazāk riskantu, bet ir arī tā puse, ko var izdarīt mūsu Āfrikas partneri, lai uzlabotu investīciju klimatu. Tad, tad mēs nevaram drošināt, ka viena puse darbosies un otra nē. Abām ir jādarbojas vienlaicīgi. Mēs eh, uzlabojam šo darba kārtību, un šī darba kārtība tiks pieņemta Abidžanā. Ja ir runa par eh, darba vietu eh, nepieciešamību, uh, Ņemot vērā eh, iedzīvotāju pieaugumu, Āfrikai vajadzētu radīt 18 um, miljonus darba vietu gadā. Tas ir milzīgs skaitlis, un īsnībā tas nav izdarāms. Lai radītu pēc iespējas vairāk darba vietu, ir jāstrādā pie investīcijām, ir jānodrošina pievienotās vērtības ekonomikā. Un Otrakārt, šeit jums bija pilnīga taisnība, ir jāiesaist arī cilvēki. Nepietiek tikai ar darba vietu radīšanu, ir jānodrošina, lai afrikāņi varētu ieņemt šīs darba vietas. Tieši tāpēc arī ir jāliek uzsvers uz izglītību. Jo īpaši domājot par arodu izglītību un tehniskajām zināšanām. Šeit mēs varētu um, dod savu ieguldījumu arī samitā. Protams, tas viss ir ļoti delikāti. Es eh, šeit gribu runāt par ģimenes plānošanu, par uh, seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām. Protams, tas ir sensitīvs temats eh, daudzām uz dalību valstīm, bet tas būtu svarīgi, lai samazinātu demografisko izaugumu. Protams, ka šeit ļoti nozīmīgu lomu spēlēs arī meiteņu un sieviešu izglītošana, darba vietu radīšana sievietēm, un ar ģimenes plānošanas pasākumiem mēs varētu apstādināt šo demogrāfisko izaugsmi. Lai to visu paveiktu, kā jau es minēju, Mums ir uh, vajadzīga um, kolektīva darbība, ir jāiesaista gan Eiropas Savienība, gan arī visas dalībvalstis. Es uh, ceru, ka šīs uh, diskusijas par nākamo daudzgadu finanšu plānu ļaus mums uh, nonākt pie tāda rezultāta, kas um, samazinās mm, ārējās palīdzības budžetu. Es redzu, ka šīs budžeta sarunas arī ir um, šeit iederīgas. Te ir daudz priekšrocību un daudz arī risku. Proti, mums vajadzētu mm, veikt kopīgu darbu, pārvaldot uh, mūsu ārējo palīdzību, un tāpat arī ir jānodrošina labāka koordinācija uh, Eh, pārvaldot eh, līdzekļus Eiropas Savienībā un dalībvalstīs. Tas eh, nozīmē kopīga programmēšana. Līdz šim tas ir bijis sarežģīti, tāpēc, ka programmēšanas cikli ir atšķirīgi, bet mums vajadzētu pārvarēt šos birokrātiskos šķēršļus, jo patiešām šeit ir runa par politisku izaicinājumu. Šeit mēs arī mēģināsim izmantot um, samitu Abidžānā un, protams, ka mums visiem ir uh, jābūt iesaistītiem. Eh, gandrīz visas mūsu dalībvalstis būs pārstāvētas, um, dažies būs pārstāvētas valstu un valdību vadītāju līmenī, citas pārstāvēs ārlietu ministri, un mēs eh, noteikti darīsim visu iespējamo, lai mūs, ar, kopā ar mūsu dalībvalstīm mēs eh, um, varētu īstenot mūsu plānus. Tas ļautu mums um, piesaistīt šeit ne tikai Eiropas Savienības budžetu, bet arī dalībvalstu budžetus, kas tiek izmantoti divpusējā sadarbībā. E, tagad mazliet e, komentēšu Deprē kunga teikto. Kā jūs zināt, te ir runa par e, politisku jautājumu. Tātad tas, ko Ines Diaspora mēs esam jau daudz strādājuši pie tā, lai samazinātu eh, šīs, eh, šos maksājumus, tad, tad, eh, lai samazinātu cenu par uh, naudas nosūtījumiem. Šeit esam nodrošinājuši, lai uh, šī maksa tiktu samazināta. Un tad ir jādomā, kas notiek ar šo naudu. Varbūt mums vajadzētu radīt instrumentus, kas ļautu to visu uztvert, tā lai uh, netiktu uzskatīts, ka Šī nauda ir tāda neliela palīdzība, um, neliela kabatas nauda, ko var iztērēt, bet varbūt varētu šo naudu novirzīt um, ienesīgākiem un ilgspēs, ilgspējīgākiem mērķiem. Protams, ka tas ir ļoti delikāti, tāpēc, ka te ir runa par privātiem līdzekļiem, kas tiek nosūtīti no privātpersonas privātpersonai. Vai mēs varam aizstāt Tātad, kā jau es minēju, 2015. gadā šīs summas bija vienādas, tātad 21 miljārds eiro um, maksājuma un 21,4 miljārdiem eiro, kas tiek nodrošināti uh, kā palīdzība. Nezinu, vai to visu varētu aizstāt. Te ir runa par legālo migrāciju, ko Eiropa spēja akceptēt, un uh, Eh, šis eh, skaitlis ir ļoti ierobežots, bet, kā jau es norādīju, šīs naudas izlietošana nav vienāda. Šeit eh, palīdzībai ir daudz lielāka vērtība nekā privātpersonu nosūtītajai naudai. Uzskatu, ka šis 21 miljārds, ko mēs ieguldām, rada daudz labāko efektu nekā nosūtītie līdzekļi. Tas arī viss. Es ceru, ka atbildēju uz jūsu jautājumiem. Jūs esat tik labi atbildējuši, ka jūs izraisāt jaunas jautājumus. Ģiprē kungs, lūdzu. Jā. Iespējams, ka tas izklausīsies kā provokācija, tomēr mans jautājums kaut ko nozīmē. Es domāju, ka tā ir ilūzija iedomāju, ied, iedomāties, ka ņemot vērā uh, tādu demografisku attīstību, kāda ir tagad, tā būs arī nākotnē. Es domāju, ka mirstība samazināsies un izglītības līmenis pieaugs. Es domāju, ka, ka maz var paredzēt, ka mums izdosies samazināt uh, migrācijas plūsmu. Es domāju, ka par spīti eh, visiem, eh, visiem lielajiem līdzekļiem, ko mēs ieguldām, mums izdosies samazināt migrācijas plūsmu no eh, Āfrikas uh, dienvidos no Sahāras, jo spiediens tur tomēr ir liels, un tad vēl ir klimata jautājumi. Vēl div, divas lietas, kad pārskaitījums uh, no cilvēkiem šeit pā, tiek sūtīts uz turien, tas attiec uz privātu personā. Jums nav vajadzīgs kaut kādas birokrātīgas struktūras, viņi saņem šo naudu. Rokā tas dažām ģimenēm ļauj piekļūt veselības aprūpas sistēmai, izglītībai. Nu, to nevajag novērtēt par zēmu, ko tas nozīmē šiem cilvēkiem. Varētu attīstīt mehānismus, kas ļauj kaut kādā kolektīvākā veidā to darīt, es atbilstu atbalstam. Taču ņemot vērā to, ka šeit izskanē, ņemot vērā dažādos instrumentus gan dalībvalstīs, gan Eiropas budžetā, tā ir tāda birokrātija, kaž nepanesam birokrātiju. Kaut kādam kultūras, politiskam apvērsumam ir jānotiek, ka šitā nevar turpināt. Ģupregungs, eh, jūs apšaubāt eh, komisijas organogramu? <laughs> Jautā priekšsēdētājs. Eh, komisijas organogramma būtu riktīgi jārevizē taisnība. Fernandes kungs un tad Kolbēr kungs. Paldies, priekšstādātāji. Debates ir ļoti interesants un arī svarīgs. Es te vēlos uzsvērt izglītības un informācijas pieejamības nozīmi. Es nezinu, kā var panākt investīcijas bez šiem aspektiem. Ja mēs to neveicinām, tad notiks pretējais. Viņiem ir vajadzīgi cilvēki, kas dodas prom no Eiropas Savienības uz Āfriku, un tas pat var radīt problēmas. Tad mans jautājums. Mums ir šis ilgspējīgas attīstības fonds. Jau ir valstis, kuras ir interesējušās. Otrais jautājums. Tas tad bija jautājums. Otrais jautājums, ja ir tādas valstis un tā kā tas darbojas ar platformām, jūs domājat, ka to sāks izmantot kad, kad tas tiks īstenots? Šajā pašā daudzgad finanšu schēmā? Ja tas būs pēc tam, nu labi. Un tāpat vēl tā eh, apvienošana ar eh, Eiropas attīstības fondu, kā ir ar. Tā būs otrā daļa jūsu jautājuma, eh, otrā daļa šajā diskusijā. Jā, jā, bet es jau aizsteidzos to tikai papriekš. Kolmēļa kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Es arī vēlētos pavisam īsi uzdot nedaudz citādāku jautājumu. Eh, man ir bijusi iespēja eh, kādu pusgadu apmeklēt Pasaules banku, un eh, es īpaši interesējos par attīstības palīdzību Āfrikai. Un īsnībā tur viņi raugās ne tikai daudz uz naudu un uz summām, bet uz to, lai nauda tiktu investēta stabilās valstīs, jo pretējā gadījumā šī nauda vienkārši tiek izmesta ārā pa logu, un te nav svarīgi, par kādām summām ir runa. Un ir svarīgi, lai eh, tās nebūtu valstis, kurās nav tādu pārvaldes struktūras, uh, kādas mēs sagaidām. Nepietiek eh, vienkārši pateikt, mēs gribam kaut ko darīt. Mums ir jāizmanto šīs esošās struktūras un pamazām lēnām tās ir jātīsta. Jo um, naivi iedomāties, ka mēs vienkārši diennakts laikā pārskaitot kaut kādu naudu varēsim izmainīt situāciju Āfrikā. Un, protams, ka no kāda pazīstama profesora Vācijā dzirdēju eh, dažas idejas par eh, demogrāfiju, un viņš sacīja, ka ir nepieciešami aktivitātes vismaz 20 gadu garumā, lai pēc 20 gadiem mēs ieraudzītu kaut kādas eh, taustāmas pārmaiņas. Ir pilnīgi ilūzi iedomāties, ka mēs ātrāk varēsim kaut ko demogrāfijas jomā mainīt. Paldies! demografiskā statistika. No 1 miljārda 5 miljārdu līdz 4 miljārdiem. Tātad. Kāds ir sadalījums Magreba valstis un Āfrika eh, dienvidos no Sahāras? Un tad finansējums saistīts ar diasporu. Es domāju, ka ir finansējums, kas. Uh, nonāk Āfrikā, jo afrikāņi arī strādā Eiropā, jo tad vēl arī valsts atbalsts. Daļa no tā finansējuma, kas nonāk individiem, var, varētu nākt no valsts. Vai jūs domājat, ka būtu kāds tiešais uh, fonds, kas uh, vēl papildinātu tiešos maksājumus? Vai jums ir doma? ko starpniecība pārņem savā ziņā. Varbūt tad uh, ir nepieciešams šie finansējuma pārskaitījuma kanāli uh, eh, būtu jāapzina un jāuz. Kalēra kungs īsi lūdzu, jo 11.45 ģenerāldirektoram būtu jādodas prom. Jā, valdies priekšstādātāji, pavisam īsi. Uh, Ko mēs eh, darām, lai eh, tik daudz naudas neizkļūtu ārā no Āfrikas? Šīs eh, summas, kas citas starpā arī nelegāli tiek izpludinātas no Āfrikas kontinenta, pārsniedz to, ko mēs kā valsts palīdzība nodrošinam Āfrikai. 2016. gadā tiek lēsts, ka 50 miljardi uh, dolāru nelegālā veidā ir izpludināti no Āfrikas kontinenta un ir arī tādi ļoti lieli koncerni, kas atrodas Eiropā, eh, palīdz nodrošināt, lai valstis nebankrotētu. Tāpat arī te runa par zaudēto pēļņu un kompensācijām, kas ir jāmaksā to visu ar mūsu palīdzību, mēs nevaram kompensēt. Ģenerāla direktora kungs, jums iespēja atbildēt. Paldies. Es nezinu, vai varu sniegt visas atbildes, bet es tiešām varu izteikties. Priekšstādātais, mēs zinām, ka jums jādodas prom īpašošies piecām. Vispirms sākšu ar uh, Pasaules bankas ieteikumu, kas atbilst mūsu viedoklim. Te nav runa tikai par Uh, attīstības atbalsta apjomu, bet arī jāstrādā pie mūsu partneru valsts kvalitātes. Jau sen mūsu pieeja ir šāda. Roberto arī par to sīkāk pastāstīs. Tas attiec uz FT investīcijām. Taču atsaucos uz noteikumiem īstenošanai, kas mūsu skatījumā ir izvēle. B budžeta atbalsts. Tas iet kopā ar fundamentālu politikas dialogu, tas stiprina mūsu partnerē, partneru valstiskās iespējas. Un atsaucos tagad uz Celera kungu komentāru. Bieži jā. <clears throat> Priekšnoteikums paredz uh, no mūsu puses skaidru uh, administratīvo izmaiņu. Tas ir saistīts ar resursu, vietējo resursu mobilizēšanu, domestic resource mobilization. Mobilization tas paredz uh, public finance management sistēmu, tāda valsts uh, finanšu sistēmas pārvaldību, tā jābūt spēcīgai sistēmai, un tāpēc mums ir tāda agresīva mm, darba kārtība, kas paredz uh, apkarot nelegālo naudas plūsmu. Mēs šo problēmu pazīstam Āfrikām, un tas būtībā ir finansējuma noplūšanas variants, no kur tiešām kas tiešām jāapkaro. Tas ir svarīgs punkts mūsu darba kārtībā, un tas kļūst par vēl svarīgāku prioritāti, jo tas virzās uz mūsu attīstības darba kārtības centru, turklāt arī 2030. gadā starptautiskajā darba kārtībā arī tas ir centrāls punkts. Otrakārt, es pilnīgi piekrītu tam, ka, ka centieni, kas mums jāizstāv attiecībā uz šo kontinentu, ir ilgtermiņa centieni vai migrācijas eh, plūsmā, vai arī demografiskās problēmas. Tas neviens ne otrs nav atrisinājums 3-4 gadu laikā. Tātad mums ir jāiesaistās ilgtermiņa procesā. Līdz ar to ir vēl jau svarīgāk tas, ko mēs īstenojam attiecībā uz migrācijas trasta fondu Āfrikai proti jāveicina pētniecība, kas mums ļauj labāk saprast, kāda veida iejaukšanās no mūsu puses varētu būt, kā ceram, ar zinām vienošanos. Tātad, lai tiktu izveidot neatkarīgu monitoringu sistēmu, kas mums ļautu saprast, vai tas, ko mēs mēģinām darīt, būs uh, rezultatīvs vai nē, vai no tā būs jēga. Tātad tas paredz strā, strādāt pie eh, cēloņiem, kas izraisa migrāciju, tad tas nebūs kaut kādu dažu gadu darbs, bet vairāk desmit gāžu gadu cikls. Tāds nākošajā daudzgad finanšu schēmā arī mums jāiekļauj sīkāks politikas idejas, izstrādāts, rafin, eh, izkristalizējušās idejas, ņemot vērā šo monitoringu, ko esam īstenoši. Runājot par diasporu. Manā rīcībā nav skaidru, es nevaru jums sniegt skaitļus, informāciju par to, kāds ir šī naudas pārsūtījuma sadalījums, tad cik lielā mērā tas ir pateicoties diasporas darbam un cik lielā mērā tie ir piešķīrumi, ko saņem uh, Eiropā legāli dzīvojušie migranti un līdz ar to tad pārskait saviem ģimenes locekļiem. Šādu skaidru man nav, es varu mēģināt tos uzzināt. Nu, varbūt tik vienkārši tas nebūs, taču es vēlos piebilst, ka daļa no attīstības atbalstam, ko esam paredzējuši, kā tiešos maksājumus Āfrikai, tiešo atbalstu Āfrikai, patiesībā tiek tērēt Eiropā. Lai uzņemtu, šie līdzekļi tiek tērēti, lai uzņemtu bēgļus Eiropā. Šī uh, grāmatvedības sistēma darbojas tā priekšstādātais. Mums ir uh, grūti saprast. Jūs sakāt, ka daļa no 21 miljārda uh, tiek izmantot kam? Lai uzņemtu bēgļus? Jā, saka priekšstādātais. Mēs tad eh, parādām konkrētus skaļus, mums patīk, bet, kad mēs konkrēti skatāmies, tad tur kaut kas tiek piesakts. Lūdzu, precīzāk izsakieties, ģenerāldirektors. Es nedomāju, tā nav kaut kāda piesakšana, tas pavisam skaidri tiek deklarēts. Es savu kuru grāmatvedības dati ļoti skaidri ir notikušas veselas diskusijas par dažādiem kritērijiem. Uh, summas ir mainīgas. Es nerunāju par, eh, es nerunāju par 5 miljardiem eiro. Man šie skaitļi nav zinām no galas, taču šo aspektu gan mēs jums varam sniegt. Līdz ar to nonāk pie depreja kunga jautājuma par to, par to, kā tiek izmantot šie naudas pārskaitījumi. Papildināšu informāciju Šīs ir tādas individuālas summas, kas tiek pārskaitītas dažkārt ģimenēm, taču mēs redzam, un es domāju, Roberto, taču šo ideju attīstīs tālāk, taču mēs redzam, ka arvien vairāk šīs summas tiek izmantotas investīcijām, kas neskar tikai vienu ģimeni, bet veselas uh, kopienas, ciemats, to mēs, piemēram, esam redzējuši Somālijā. Nu, Somālija piedzīvo tagad sarežģītu periodu, taču mēs skaidri redzam, ka Somālija atzimst kā valsts Un tur Somālijas diaspora, kuras uh, apjoms Eiropā, Kanādā, ASV ir liela, sāka mobilizēties. Un te nav runa tikai par naudas pārskaitīšanu ģimenei, kas dzīvo ar Somālijā, bet arī īstam politiku, nu, kas varbūt nebūtu gluži attīstības politika, bet kas tomēr ļauj zināmām pilsētām, ciematiem, ostām attīstīties. Mēs redzam, kā vērtīgi tiek izmantota šī nauda. Priekšpēdējais punkts eh, - izglītība. Nepārprotama, tam ir milzīga nozīme. Es domāju, ka mēs varēsim nākošajā programmēšanas ciklā eh, iespēja iegārīties pie izglītības un profesionālas izglītības nozars. Šī nozara svarīga, bet tā kļūs vēl svarīgāka Uh, attīstības atbalstā kontekstā pēc 2020. gada. Turklāt Francijai šī prioritāte jau skaidri paskaidrot attiecībā uz Āfriku. Pēdējais punkts, un te man vēlreiz, man jums jāliek vilties priekšstādāta kungs attiecībā uz demografiskās izaugsmas skaitļiem, jeb rādītēm. Ziemeļa Āfrika, Magri, Magreba un Āfrika, dienvidos no Sahāras, šie skaitļi man nav zinām no galvas, kāds ir šis demokrāfiskās izaugsmas sadalījums, bet varu vēlāk jums to skaits nosūtīt. Paldies! 2018. gada budžetā, eh, par kuru bija sestdienas samierināšanās, ir projekta pilots, kas paredz tāds kā Erasmus, kas ļauj jauniešiem, kam ir zināšanas sociālā jomā, ekonomikas jomā, izglītības jomā, Uh, apskatīt, uh, pētīt šīs apropriācijas Afrikā, kas saistīts ar ilgspējīgu attīstību. Paldies priekšstādāji, jūs vēlaties doties prom, lūdzu. Vārds Rodolfa Ridolce, un te man jāatzīst, ka nosaukumu. Viņa amat nosaukums tiešām ir ievērības cienīgs. Viņš ir planētas un labklājības <laughs> direktors. Paldies priekšstādātāji! Patiesībā šis amat nosaukums tiešām man uzliek milzīgs pienākums. Es nevaru izpildīt tās augstās prasības, atklāt sakot. Vispirms paldies par šai, šai komitejai. Paldies jums, priekšsēdētāji, par jūs sniegto atbalstu diskusiju gaitā, kad tika izstrādāts dialogs attiecībā uz ilgspējīgo investīciju fondu. Viss, ko jūs teicāt, Tagad visam tam jākļūst par īstenību. Tāpēc pirms pusotra gada mēs izstrādējām šo ideju par iekšējo, in, e, ārējo investīciju plānu. Tas ir nedaudz sarežģītāk nekā tas, par ko regula apstiprināja parlaments un padomē. Tā ir daļa, kā veicināt piekļuvu finansējumu. Tas nav vienīgais instruments, kā jūs teicāt, pamatot. Tāpēc ir trīs pilāri. Taču pirms izklāstīšu jums to domu angļu valodā, pateikšu pāris punktus sākumā. Ir jāsako politikas lēmumu, uh, jāizmanto politikas lēmumu ceļš, nevis jāpievēršas instrumentiem. Galvenokārt jāiet uz šī līnija. Mēs komisijai mēģinājām integrēt vienu fondu ar otru, finansējumu ar otru, jo ir politikas uh, un uh, to lēmumu, kas pieņem lēmums, tas ir ļoti svarīgi. Un tad, protams, ir jāņem vērā birokratiskā struktūra. Taču, protams, ka mērķis ir tās lietas vienkāršot nākotnē. Otrakārt, privātā sektora loma attīstībā. Jūs atceraties 2014. gada komunikāciju, kur es uzrakstīju arī toreiz, jo es esmu tāds hibrīd tik tips, jo es esmu attīstības politikas hi hibrīdi paraugs. Tā ir mana specialitāte. 2014. gadā parlaments un padome sniedza ļoti labu atbildu uz privātā sektora lomu. Tā bija politiskā bāze, lai pēc tam šo jomu stiprinātu ar atbilstošiem instrumentiem. Āfrikas kontinents, esam viensprātis, uh, par prioritāti izvirs darba vietu izveidi, taču mums attiecībošo komponentu ļoti svarīgi. Taču kas veido šīs darba vietas? Ne jau valdības. Tie būs uzņēmēji. Tātad te rodas būtiskais jautājums. Protams, ir vide, kas veicina darba vietu izveidi. Un tā vide savukārt ir valdība pārziņā. Tātad trīs pīlāri attiecībā uz diasporu un tad, sāksim, prezentāciju. Tātad par diasporu. Jā, uzmanību. Ir tā īpaša sastāvdaļa. Tātad uh, šī privātpersonas, privātpersona, privātpersona ar privātpersonu, tam mēs neskaramies klāt. Mēs mēģinājām pagātnē samazināt uh, pārskaitījuma izmaksas. Un tas nav pašsaprotam, jo ir Western Union uzņēmums un citi. Uh, pirms pieciem gadiem šīs izmaksas bija milzīgas. Pat jo mazāka bija summa, ko pārskaitīja, jo lielākas bija tās izmaksas. Tas bija pilnīgi amorāli. Taču tagad ir daudz labāk, taču vēl ar vienu e, tās izmaksas nav tik zemas, kā mēs būtu gribējuši. Tā tad pārskaitījumi no privātpersonas privātpersonu, par to mēs pat e, nerunājam. Par to nav vairs runa. Es vienkārši kaut ko dodu savai ģimenei, vienalga kādam mērķim. Taču no otras puses migrants Eiropā rada bagātību. Šī bagātība no viņa puses dažkārt tiek uh, investēta kaut kādos uh, Vācijas vai Francijas, Itālijas uh, pastiestādas obligācijas. Pie tā tad jāstrādā. Tā tad ir iespēja veidot pensijas fondu. Varam arī tā palīdzēt privātajiem investoriem kas ir gatavi riskēt ar savu kapitālu, eh, kas, eh, nu, ir gatavi eh, rīkoties īpaši neriskējot ar savām finansēm. Nu, te būs slaidi, re, man izdevās. Je, je sais pas où je dois... Es nezinu, kādā virzienā man ir e, tālvadības punkts, e, pults jāvada. Nu jā, redziet, te ir vēsture. SDG tāda ilgspējīgas attīstības mērķi, un tie mums ir svarīgi, tāpēc, ka te nav tikai jautājums par izaugsmi IKP, bet te ir runa arī par vidi, par ilgs, investīciju ilgspējīgumu. Varbūt es tagad pāriešu uz angļu valodu. Tagad. Certain uh, global frameworks where Mums ir noteiktas eh, globālas uh, sistēmas, uh, kurām mēs pieskaņojam šo plānu, un tā ir uh, Adisa Bebas darba kārtība attīstības finansēšanai. Un ar attīstības palīdzību vien nepietiks. Nu, tā ir tikai tāda uh, um, stimulējoša nauda. Eiropas konsensus par attīstību tika apstiprināts 2017. gadā, nu un no šeienes uh, nāk mans direktora nosaukums. Uh, kas sastāv no pieciem P angļu valodā, un es esmu atbildīgs par diviem no šiem P. Globālā stratēģija, tā ir Eiropas saimnieks politiskā orientācija, uz, kas vērst uz ārējo pasauli. Mēs esam daudz atvērtāki, cenšamies būt iekļaujoši, mēs runājam par visu. Pirms 15 gadiem jūs priekšsēdētāji kungs droši vien atceraties, mums pat neļāva uh, pieminēt mūsu intereses. Attīstības palīdzība bija sava veida labdarība. Nu, bet tagad tā iekļauj daudz ko, un arī mūsu intereses ir daļa no šīs diskusijas. Nākošais slaids ārējo um, investīciju plāna mērķi, kā es jau uh, sacīju, tā tad šīs tā prioritārās investīcijas, uh, koncentrēšanās uz izaugsmu un darba vietām, investīciju vides uh, um, uzlabošana un, nu jā, korupcija Genocīda nav vienkāršs jautājums. Esmu bijis eh, es eh, vēstnieks un es zinu, ka visgrūtākais bija tikt ar galā ar birokrātiju un korupciju. Un jo birokrātija eh, lielāka, jo vieglāk ir uzplaukt birokrātijai, jo vairāk cilvēki ir iesaistīti un tā tālāk ļoti sarežģīti dažās valstīs ir iegūt kādu licenci vai nokārtot kādu atļauju. Tādēļ ir jācīnās ar um, cēloņiem, migrācijas cēloņiem. Un eh, nauda šodien, nu, eh, ir nepietiekama salīdzinot ar vajadzībām. Mums būtu vajadzīgi 210 miljārdi gadā vairāk investīcijās, lai mēs varētu sasniegt šos ilgspējīgas attīstības mērķus, kas ir iekļaujoši, vidē draudzīgi, ilgspējīgi un tā tālāk. Nu, ārēju investīciju plāns neiekļauj visas ES darbības um, ārējā jomā. Piemēram, tur nav Latīņa Amerika, Karību jūras reģions, vidus, uh, klusā okeāna reģions, šīs daļas tur nav iekļauts. Šobrīd tur ir Āfrika, visa un um, kaimiņu valstis un trīs pīlāri. Tas ir pats Eiropas fonds. Es gribēju atzīmēt, ka jūs eh, faktiski 27. septembrī ar saviem parakstiem esat eh, tātad nodibinājuši šo fondu un 28. jau tam notika pirmā sanāksme kas bija strateģiskās eh, padomas sanāksme šim fondam 7. novembrī. Mums jau bija uh, operatīvās valdes uh, sanāksmes par investīciju logiem, par kuriem stāstīšu vēlāk. Tātad pa kreisi ir fonds, fonds ir sadalīts divās daļās. Pirmā ir uh, tradicionālais blendings, respektīvi piešķirot uh, grantus, lai samazinātu finanšu slogu um, investīcijām, publiskajām investīcijām infrastruktūrā, kā piemēram enerģetikas plāni, ceļi un tam līdzīgi. Un uh, faktiski šādu blendingu mēs esam piekopuši jau pēdējos desmit gadus. Tikai divi cipari, kopš 2007. gada līdz 2016. gadam Āfrikā esam izmantoši divus miljārdus grantos, uh, lai stimulētu investīcijas publiskajā sektorā, publiskajā infrastruktūrā. Un tas savukārt ir radījis laika periodā no 7. līdz 16. gadam 1,2 miljārdus, un no šiem 2 miljārdiem, ko mēs piešķīram, investīcijas, kas ir piesaistīts, ir sasniegušas 13 miljārdus. Tātad koeficients ir 1 pret 11. Tātad šī sistēma darbojas. Mums tagad ir pieredze jau desmit gadu garu, garumā ar blendingu. Tātad šo, um, sapludinot uh, šo te attīstības naudu uh, un izmantojot, uh, piesaistot EIB, Āfrikas investīciju banku, arī parasti komercbankas um, un valsts bankas, kā piemēram Banka Francēzi, uh, bet mums ir grūti aktivizēt, piesaistīt dalībvalstis būt aktīvākam šajā jomā. Daļa no publiskā sektora finansējuma, mums par to ir dati, mums ir pierādījumi un eh, šķiet, ka eh, revīzijas palāta tā, par, un, kad tika veikts audits par visu šo te blendingu, tas notika pirms pusotra gada, un es aizstāvēju šo pieeju komisijā, man liekas, šajā pašā tāpā, bet daļa no garantijām, lai samazinātu risku privātiem investoriem, šis ir jauns aspekts, un tieši tādēļ mums ir nepieciešams apstiprināt regulu, kas pirmo reizi dod iespēju uh, aizņemties uh, lielās garantijas 750 uh, miljonu apmērā. Tātad pirmais pīlārs ir investīcija sagatavošana, uh, kur iesaistās gan privātie uh, dalībnieki, gan uh, publiskā sektora dalībnieki, un tad lūk reformas un biznesa klimata radīšana, korupcija, cīņa pret korupciju Uh, spēja demonstrēt, ka pastāv attiecīgie tiesu procesi, lai nodrošinātu tiesiskumu, nu, kas savukārt, tā teikt, uh, padara drošāks investīcijas. Lūk, šie pīlāri, kas ir, invest, kas ir ieviesti, tātad, lūk, šī te garantija ir kaut kas pavisam jauns. Pasaules bankas uh, kolēģi Vašingtonā bija ārkārtīgi Eh, iespaidoti, eh, mēs varam par to tikai lepoties. Tā ir inovācija, kur, eh, uz kuru Vašingtonā viņi skatījās ar milzīgu pārsteigumu. Mēs esam finanšu inženērijās avangardā un citi tagad mums seko. Un Pasaules banka nekavēties ir atvēr, atvērusi Eiropas invest, investīciju bankā privāto investīciju sādaļu. Nu, šīs tas pūldzītes zem, jā, jā, jo, nu, neskatieties, ka pēc kvēlspulzēm izskatās, tās ir ekonomiskās lampiņas. Viens pieturs aģentūra, nu, tas ir faktiski tāds neliels birojs, ko esam mēģinājuši radīt komisijā, lai varētu nodrošināt tādu mm, ta, mm, tiešu saskari ar uzņēmējiem. Mēs vēlējāmies radīt tādu mm, kredīta piešķiršanas izdošanas mehānismu, kas būtu pietiekoši vienkāršs. Tātad pēc sarunas jautājumiem izvērtēšanas nosūtīt viņus tieši uz finanšu institūciju uh, un tieši uz to nodaļu, kura ir atbildīga par konkrēto jomu un tā tālāk. Un tātad šī te EFSD garantija ir uh, riska samazināšanas uh, garantija. Atslēgas vārds ir privāta sektora piesaistīšanu. Mēs negribam pārspīlēt ar subsīdijām tur, kur var piesaistīt privāta sektora investīcijas, bet mēs vēlamies tās eh, pastimulēt tur, kur tās dabiski nenotiek. Un eh, tāpēc mēs to eh, saucam par kredīta veicinātāju. Un pirmajā pilārā e FSD garantijās, nu kā es lasu no jūsu pašu pieņemtās regulas 8. pāntā, papildināmība. Tā tad faktiski darboties tur, kur neviens nedarbojas, un varbūt tāpat laikā arī dotos tur, kur dodas visi, eh, respektīvi, lai būtu zināms eh, mm, portfolio. Nu, nevar privāts sektors tikai Centrāla Āfrikas Republikā vien investēt, nu, vajag doties arī uz Kodivāru, nu, nu, nu, nu, uz Keniju un tā tālāk, lai būtu mm, līdzsvarots risks. Citādi 1,5 eh, miljonus garantijās vienkārši pazudīs pāris mēnešus. Tā tad ir jāsaskaņo intereses, jādalās ar risku. Uh, Un eh, mums faktiski ir ļoti eh, tāda spēcīga ekspertu grupa, kurā piedalās EIB un citi eksperti, kas veic analīzes komisijai un analizē realizējumību. Eh, bet pārējo jāatrisina komisijai profesionālā apmācība, kas ir saistīta ar šo te trešā pīlāra daļu un kur tad skatīties, meklēt kļūdas, kā paskaidrot papildināmību. Uh, un tā tālāk. Protams, ka mēs koncentrējamies arī uz jaunatni un tā tālāk. Nu, un kopā mēs piedāvājam piecas eh, tādas um, investīciju logus, eh, ko piedāvā šā, šī operatīvā uh, valde. Uh, Un šķiet, ka rīt komisijā mēs pieņemsim par to lēmu. Pavisam ir pieci - ilgspējīga enerģija un uh, eh, savienojumība, mazie vidējie uzņēmumi. Vakar mums bija uh, prezentācija par finansiālo iekļaušanu. Uh, Tātad eh, par to, kā garantīs strādā eh, mikrofinansēšana maziem uzņēmiem, ilgspējīga likumdu, eh, lauksaimniecība. Šī ir nozara, kur mēs sagaidām lielu darbietu pieaugumu, ilgspējīgas pilsētas, ļoti interesanti. Ļoti daudz mm, notiek migrācija Āfrikā no uh, laukiem uz pilsētām, bet bez investīcijām pilsētās, pilsētas kļūst par katastrofu Pilsētas aug ļoti ātri un bez attiecīgām investīcijām mēs ilgspējīgu attīstību nenodrošinās. Un mm, attīstības digitalizācija. Nu, te es gribu teikt, ka tīrgi darbojas un finansējums digitalizācijai ir bet ir noteiktas nišas, kur šis finansējums ir nepietiekams, un tāpēc tieši tur mēs arī vēlamies iejaukties. Nu, eh, tieši uz to es vēlējos, lai jūs fokusēties. Eiropas eh, loma pie, eh, otrajā pīlārā sniedzot tehnisko atbalstu no vienas puses, iesaistot um, investīciju sagatavošanu un iepriekšēju identifikāciju, un no otras puses vērtību ķēdes analīzes valdību valsts reformas analītiskais darbs. Un, nu, lūk, kas tad mums ir šajā jomā? dažādu nozaru integrācija un ko es gribēju paskaidrot. Varbūt, ka tas ir tas, kā tad īsti šis finansējums darbosies. Man te nav schematiska slaida, bet mēģināšu jums paskaidrot, nu, tādā tēlainā veidā. Uh, garantija būs tā kā pamatsēkai un, um, nu, tā būs tāda nesošā daļa. Uh, Un tālāk eh, pirmais stāvs eh, būs eh, attīstības bankas, kuras ieguldīs savu naudu un nesīs daļu sloga, bet ne tik daudz, cik pamats. Un tad mm, pēc pirmā stāva sekos nākamie stāvi, otrais, trešais, ceturtais un tā tālāk, kas ir institucionālie investori, piemēram, pensiju fondi. Tā kā varat iedomāties miljonu, simts miljonu garantiju, uh, 2-3 miljoni, kas nāk no attīstības bankām, piemēram, EIB vai EBR, e Eiropas rekonstrukcijas attīstības banka, tad jūs varat iedomāties e, citu investoru ieguldījumu, kas ir vairāk orientēti uz tirgu, piemēram, pensiju fondi. Un lūk, e, tieši tā ir tā daļa, kur mēs varam ievietot uh, naudas nosūtījumus um, no uh, migrantu diasporām. Uh, es nedomāju šeit līdzekļus, ko viņi nosūta savām ģimenēm iztikai, bet gan līdzekļus, ko viņi pagaidām glabā kaut kur citur kā uzkrājumu. Un, uh, protams, kā mums ir jādomā par kritērijiem, uh, lai pēc iespējas veiksmīgāk um, investētu nodokļu maksātāju naudu. Un šie trīs manis minētie kritēriji ir svarīgākie. Priekšstādātāja kungs apstāšos šeit, lai būtu laiks vēl diskusijām, kas iespējams izraisīsies. Paldies! Paldies par šo visaptverošo paziņojumu. <clears throat> Tas mums ļauj gūt labu pārskatu par to, kas tika veikts un ko sniegs ilgspējīgas attīstības plāns. Tagad došu vārdu priekšstādātāju Vatarela. Viņš mums pastāstīja par savu iespēju, kādas ir vajadzības un vadlīnijas. Paldies! Merci. Uh, merci de... Lielas paldies. Lielas paldies arī, ka devāt iespēju piedalīties eh, šajā ļoti interesantajā viedokļa apmaiņā. Katrā ziņā no Āfrikas perspektīvas eh, tas ir patiešām uh, eh, jauka redzēt, ka mm, veic, tiek veicinātas attiecības starp abiem kontinentiem. Es uh, gribētu izteikt vispārīgus komentārus pirms es izteikšos par budžetu un par privāto sektoru. Uh, Es gribētu mazliet komentēt to, kas tika minēts. Pirmām kārtām par diasporas maksājumiem. Tātad te ir runa par eh, tā saucamiem akadēmiskajiem migrantiem, kas ļauj, kas, kas daudz labāk saprot eh, diasporas eh, situāciju Eiropā. Un lielākā daļa no šīs diasporas vēlas atgriezties vai arī vēlas palīdzēt uh, Eh, savām valstīm, un šeit ir daudz šķēršļu. Un viens no šķēršļiem ir pārvaldība. Šeit es došu jums pavisam konkrētu piemēru. Mūsu eh, finanšu aktivitāšu jomā mums bija mm, daudz eh, investoru, kas vēlējās investēt um, saules enerģijas centrāļu uh, būvniecībā Austrum Eiropā. Un to visu uh, organizē Mm, organizācija, kas veic pētījumus un uh, rentabilitātes pētījumus par uh, šo projektu. Mēs uh, mm, apspriedāmies ar investoriem, un tad parādījās vairāki tehniski jautājumi par šo projektu. Mēs atkal vērsāmies pie šīs organizācijas, un mēs redzējām, kā informācijas apmaiņa nenotiek. Uh, tika iesaistīti arī enerģētikas ministri no konkrētajām valstīm, bet pēc diviem, trīs, arī sešiem mēnešiem nekādu atbilžu vairs nebija. Jums ir jāsaprot, ka investors nevar gaidīt tik ilgu laiku, lai veiktu investīcijas, un tas īsnībā arī um, rada mm, bāžas, ka šā, šīs investīcijas nebūs rentablas. Man ir uh, bijušas sarunas ar uh, kādu Āfrikas valsts uh, vadītāju, un šie cilvēki, kas uh, Uh, vada investīciju projektus Āfrikā bieži vien ir publiskas amatpersonas. Tāpēc uh, šīs uh, investīcijas, vai tās notiks vai nē, nerada pilnīgi nekādu, nekādas personas, kas sekas šiem cilvēkiem. Varbūt vajadzētu radīt peļņas iespējas šiem cilvēkiem, tā lai viņiem rastos interese nodrošināt šīs investīcijas. Ir ļoti daudz brokeru un konsultāciju iestāžu, kas saņem savus uh, uh, savu pēļņu balstoties uz rezultātiem. Bet uh, visi bija pārsteigti un tūlīt mums uh, priekšā tika aizvērtas durvis un šīs priekšlikums uh, viņiem nepatika. Pēc tam es redzēju šo pašu uh, valdības vadītāju, redzēju Eiropā, kur viņš teica runu, aicinot investēt vairāk Eiropā un nodrošināt vairāk palīdzības. Tātad šeit ir runa par uh, mm, diasporu, kuriem ir labas zināšanas tikai par kultūru, bet arī par investīcijām. Un Vāfrikas eh, vadītāji neieklausās šajos cilvēkos, kuriem ir eh, zināšanas par šiem aspektiem. Ja ir runa par migrāciju, tad eh, nauda nav vienīgais elements, kas rada problēmas. Kā ārvalstnieks, es, piemēram, uzaugu Āfrikā un es var jums pateikt, ka pastāv atbildība par uh, komunikāciju, kas uh, Āfrikā parādās plašsaziņas līdzekļos, jo īpaši ir runa par jauniešiem. Ir vesela virkne signālu, kurus mm, pieļauj, kurus veicina vietējās varas iestādes un kas jauniešiem sniedz absolūti nereāli informāciju. Vajadzētu domāt par jau pašiem pirmajiem izglītības līmeņiem par pamatskolu, lai eh, cilvēki nesāktu sapņot par došanos uz Eiropu jau no agras jaunības. Tātad te ir runa par mentalitātes maiņu un par izglītības programmām. Lūk, eh, šādus elementus es eh, gribēju pieminēt runājot par migrāciju, jo es uzskatu, ka šeit parādās arī citi elementi. Tagad atgriezīšos pie um, finanšu aspektiem. Ja runa par finanšu instrumentiem un programmām, tad tie ir ļoti noderīgi līdzekļu mobilizācijai, taču šeit ir kāds elements, ar kuru mēs regulāri saskaramies privāta sektora Āfrikā, tātad te ir runa par piekļuvi finansēm. Un pirmkārtām tā ir runa par piekļuvi informācijai. Kas ir pieejams kā finansējums vai kredīti, kredītlīnijas, garantijas, un šeit mēs saskaramies ar uh, problēmu, kas visu laiku parādās. Otra problēma ir ļoti ierobežotā kapacitāte eh, vietējām bankām. Šīs vietējās bankas nav um, pietiekami aprīkotas, lai varētu atbildēt uz uzņēmu vajadzībām. Tātad te ir runa par pakāpojumiem, un bankām ir jāsniedz šie pakāpojumi, balstoties uz riska profilu. Pašlaik um, te ir runa par maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nevar nodru, sa saņemt eh, normālus banku pakāpojumus. Uh, Ļoti bieži uh, ba vidējās bankas piesaista citus uzņēmumus, lai analizētu kredītu dosjē. Šīm bankām nav iespējas izsekot līdzi uzņēmuma attīstībai, un uh, bieži vien kredīti netiek piešķirti, kaut arī viņu risku profils ir ļoti labs. Tāpat ir arī bankas, kas piešķir um, garantijas. Un, uh, diemžēl, uh, finansējuma projekti bieži vien izgāžas. Un, mm, ja runa par veiksmīgiem projektiem, tad mm, bankas bieži viens ļoti cieši seko līdzi piešķirtajiem kredītiem, nosūta ekspertus pat uz vietas un pat eh, sagaida, lai eh, šis projekts izgāstos. Vēl viens elements. Eiropas investīciju banka um, komercbankām piešķir kredītlīnijas, kas ir paredzētas privātajam sektoram. Uh, Un bieži vien vietējo banku vadītāji pat eh, īsti nezina, ka šādas kredītlīnijas ir pieejamas. Nākamais ļoti bieži eh, šīs bankas arī pilnīgi neko nesaņem, jo eh, šīs kredītlīnijas paliek kaut kur pie starpniekiem. Pašlaik aizdevumi tiek piešķirti īstermiņā. Tiek runāts par to, ka nav pietiekam daudz finanšu līdzekļu, lai piešķirtu uh, līdzekļus ilgtermiņā. Tātad te ir runas par bankām, ar kurām mēs kontaktējamies, un šādu informāciju šīs bankas mums sniedz. Kā nodrošināt, lai šie finanšu instrumenti varētu nonākt pie tiem, kuriem uh, tie patiešām ir vajadzīgi? Uh, Tika pieminēts trasta fonds. Es domāju, ka šis modelis ir itin interesants, un tas ļauj uh, pārskatīt uh, visu šo procedūru. Nākamais elements ir uh, sadarbība ar vietējiem spēlētājiem. Mums uh, bija mm, kāds diasporas projekts, kur mēs mēģinājām mm, atrast iespējas diasporai investēt privātā sektorā. Un šis bija fonds, kuru vadīja gan Eiropas Savienība, gan Āfrikas Savienība. Un no Eiropas puses projekts tika apstiprināts, viss bija kārtībā, bet um, finanses nevarēja piešķirt, pirms Āfrikas Savienība nebūs devusi savu viedokli. Un līdz pat šim brīdim Āfrikas Savienība to nav darījusi. Uh, Tātad ir jābūt realistiem, ir jāiesaistā vietējā puse. Ja mēs mēģinām viņiem uzlikt atbildību, mēs mm, mēģinām darīt, lai tā būtu, bet dažkārt viss tiek eh, sarežģīts. Tātad eh, mēs eh, uzliekam pārāk daudz pienākumu vietējai pusē tā vietā, lai piešķirtu finanses tieši. Lūk, daži elementi, kurus es gribēju pieminēt. Tātad te runa par vietējo pusi, par to, kas notiek uz vietas. Cerams, ka tas eh, klausītājiem šķitīja interesanti. Liels paldies! Tad tagad es eh, aicināšu mūsu referentī eh, Guarda Zabālas Rubijās kundzī mm, komentēt to, kas tika minēts, un arī pastāstīt, kas notiek vadības grupā. Paldies, priekšsēdētāji! Man šķiet, Tā kā Rodolfi kunga prezentācija ļoti skaidri norādīja, kāda ir bijusi Eiropas Savienības stratēģija šajā virzienā, jo mēs esam pieņēmuši lēmumu par uh, ilgspējīgas attīstības fonda izveidi, uh, kurš ir vērsts uz tādu jomu finansējumu, kas eh, nodošu ilgspējīgu finansējumu, klimata atbalsta pasākumus. Jā, esam strādājis pie šī fonda, tas ir labi strukturēts, bet eh, faktiski mums vajadzētu reāli skatīties uz lietām. Tas viss ļoti labi saskan ar iepriekšējo prezentāciju, jo mēs esam praktiski arī saņēmuši norādes, kur varētu būt pamatu problēmas, kas ir saistīts ar ikdienas pārvaldību, problēmas, kas ir saistīts ar valdībām, kuras nereaģē vai saulēcīgi nesniedz eh, nepieciešamo informāciju, tas viss kavē investīcijas. Un pat, ja mēs runājam par noteiktām kredītlīnijām, ko nodrošina EIB, eh, faktiski situācija ir līdzīga arī Eiropas Savienībā. Komercbankas uh, nezina vai vienkārši nenodod informāciju par to, ka eksistē šādas kredīta līnijas, tik tās ir pieejamas, pieņemot FSI, mēs to redzējām. Projektu veicinātājs nesaņem pilnīgu informāciju. Un faktiski mēs tāpēc to arī noteicām kā priekšnoteikumu, ka vispirms ir jāsaņem šī garantija no EIB pirms um, meklēt tālāk kredītu. Bet, eh, nu, situācija eh, ir diezgan sarežģīta, jo finanšu sektora iesaistīšana Āfrikas valstīs eh, nav vienkārša. Tas jau nav vienkārši arī Eiropā, bet faktiski labumi vai ieguvumi no šī procesa varētu atsvērt grūtības. Tas labāk palīdzētu mērķēt attīstības palīdzību Eh, tas palīdzētu vispār veidot, uzlabot infrastruktūru un pārvaldību šajās valstīs. Nu, protams, ka vieglāk varbūt ir vienkārši iedot naudu tieši kā attīstības eh, palīdzību mūsu pārvaldītiem projektiem, taču mēs esam novērojuši, ka tas īsti nedarbojas un nav efektīvs process Tā kā pateicoties eh, šā oficiālajā palīdzībā nenotiek tik daudz palīdzības, eh, cik mēs vēlētos. Mums ir jāstāsta, cik mm, iedarbīgi, cik pozitīvi ietekmējoši šie projekti ir. Eh, bet jāraugās arī uz to, cik daudz cilvēku tiek iesaistīti un cik rezultatīvs ir process. Mūsu rīcībā ir finanšu instrumenti, un, protams, mums ir jādomā par to, kā mēs par tiem informējam. Protams, noteikti projekti, kuriem ir nepieciešams neatmaksājums subsīdijas, bet ir tādi eh, projekti, kur šīs subsīdijas var eh, kombinēt ar kredītiem. Un um, jāraugās, kāda būs situācija nākošajā finanšu plānošanas periodā, bet, eh, protams, ka šobrīd ir neatbildēti jautājumi un e, viens no tiem ir par to, kādi ir e, plāni. E, nu jā, un tas varbūt ir labākais veids, kā sākt. No siempre es fácil, pero. Varbūt sākumā būs grūtāk, bet gan jau ar laiku kļūs vienkāršāk un beig beigās visiem no tā būs labums gan Eiropas Savienībai, gan Āfrikai. Un, protams, ka mums vajadzētu palaist šo investīciju plūsmu pēc iespējas ātrāk. Paldies, Gardie Zabalkundze. Es vēršos pie kolēģiem. Vai ir jautājumi? Fernandes kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Es jau uzdevu jautājumu, kād domājams tas varētu virzīties priekšu, kad tas darbosies. En marš, tā ir tāda frāze, ko daudz izmanto saka runātājs pēdējā laikā. Tāds jautājums, vai jau kāds ir izrādījis interesē, interesi vai ir kādi kandidāti? Otrs jautājums, kā darbojas šis atbalsts, ja palīdzība? Kā tas darbojas tehniskā atbalsta ziņā? jo arī šeit ir advisory app, tātad tāds uh, padomu devēja platforma. Vai ir tāda lieta un kāds darbojas? Vēl viens jautājums. Mēs varam dot garantijas kaimiņu valstīm attiecībā uz tiem projektiem, kas saistīti ar Eiropas Savienību. Vai tas arī tiek apdomāts, var varat izmantot tāds projekts kā FC un arī tad Eiropas ilgspējas attīstības fondu. Priekšsēdētājs, paldies, kas vēl vēlas izteikties? Lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. 90% Āfrikas eh, valstu ekonomikas eh, tiek finansētas no neformāliem avotiem, kas ir kaut kādas eh, neliela ģimenes uzņēmuma vai mazi uzņēmuma mikrofinansējums. Tādēļ šis te sektors, kas finansē mikro uzņēmumus, būtu jāstiprina, jo tad ģimenes un uzņēmumi var izmantot eh, šo te finansējumu. Un nevajadzētu pieļaut, ka uh, lielos kredītus mēs novirzam caur uh, multinacionālām uh, korporācijām. Uh, un, uh, lai mēs atbalstītu lielos uzņēmējus un izņēmumus, mm, kas neiegūd līdzekļus attīstībā. Mums ir tiešām jāpanāk, lai peļņa, kas gūta no šī finansēšanas, patiešām palikt šajās valstīs. Un ir jāskatās, lai uh, tirzniecības situācija pašu Afrikas uh, eh, valstu um, starpā uzlabotos un tālāk, mm, lai mēs varētu uzlabot situāciju ar investīcijām um, mums un tirzniecības jomu. Mums ir jādomā, kā mēs varam uh, uzlabot situāciju tirzniecībā ar Eiropas Savienību. Jautājums ne jau tikai Eiropa un tās dalībvalstis eh, iesaistās Āfrikā, ka tas notiek ar citiem operatoriem, kas ir, piemēram, no citiem kontinentiem un arī Āfrikā sniedz savu atbalstu. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētājs Guatāra un es ļoti labi zinām, kādi ir ierobežojumi vietējiem finanšu sektoram. Jā, daudzus gadus. Uh, Eiropas Investīcija Banka dēva atbalstu vietējiem spēlētājiem, bet liels atšķirības uz vietas tas nebija. Ar lielu atšķirības līdz no refsi. Jo šeit situācija ir pielīdzināma atklātājiem tirgumu. Jā, jo ir vesela virkne citu operatoru, kas piedāvās daudz mērķiecīgākas lietas. Un es atbildīšu arī Zelera kungam. Šī institīva Uh, ko mēs saņemsim attiecībā uz mikrokredītiem, mikrofinansējums arī būs viens no mērķiem šajā darbībā. Tātad, pēc kārtas, jā, struktūrētāja dialogā, kas redzams slaidā, ir paredzēts veikt visus nepieciešamos soļus, jo vietējām bankām arī būs jāspēlē savu lomu. Pateicos referentei jo viņai bija būtiska loma regulas apstiprināšanā. Un jā, sākumā plāns mazliet uh, situācija sarežģīs, jo tas ir sarežģīts, bet ar šo viens pieturs aģentūru doma ir tāda, ka visi instrumenti pamazām vietējie dažādo valsts instrumenti pazudīs un tehniskā palīdzība tad tiks izmantota salikt pa lieliem tematiskiem blokiem, lai kalpotu tiem, kam šā, šāda vajadzība ir. Jābūt attīstības projekta, ko finansēs tikai fonds. Tas attiec uz krīzi, uz neaizsargātību. Tāpēc nauda, kas tiek izmantota ekonomiskai attīstībai, jāizmanto daudz labāk. Tāda ir nedaudz šī ideja. Daudz labāk jāizmanto tas, tad vairāk ir jāizmanto ekonomiskai attīstībai lai attīstības līdzekļi uh, tiktu izmantoti krīzes situācijās. Darba grafiks. Tad, darba grafiks ir tāds. Mēs pasludināsim piecus invest, piecas investīcijas iespējas ES Āfrikas Savienības uh, uh, samitā Abidžāna 5. novembrī, un tad būs uh, Eh, prezentētas eh, finanšu idejas produkti, kas nodrošinās garantijas privātajam sektoram, šos priekšlikumus izskatīs līdz janvāra beigām februāra sākuma. Tā divu mēnešu analīzes eh, finanšu Uh, analīze no eksperta grupas, tad uh, sociālā un vides analīze uh, no komisijas puses, un pēc tam tiek pieņemts lēmums. Pirmās garantijas tiks parakstīts ar Francijas aģentūru, ASC, ar BVI, nu, no, no Spanijas, vakar arī Itāļi. Um, prezentē ļoti interesants mikrofinansēšanas projekts. Tātad šīs garantijas tiks parakstīts, teiksim, līdz maijam. Nu, tāds ir mūsu aplēses. Maijā būs finanšu instrumenti, ar kuriem finanšu institūcijas varēs sniegt e, garantijas privātajiem ieguldītājiem. Jau tagad gaida investori, kas ir no tām pašām finanšu institūcijām, viens pieturs aģentūra, šo gaidītāju saraksts palinās, un tad es domāju, jūnijā uz vietas jau būs investori, pamatoties uz ārēju investīciju plānu. Jau tagad ir kādi 15 priekšlikumi no finanšu institūcijiem. Ir priekšlikumi attiecībā uz pilsētām, uz, e, attiecībā uz enerģiju, lai atrisinātu tās problēmas, kuras jūs pievērs. E, Norādiet, mm, parādiet mums, e, ziņojiet mums, komisijai, kāda ir tehniskā problēma enerģētikas sektorā, ko mēs varam šai ziņā darīt ar tehnisko atbalstu. Tad mēs rīkosimies pēc jūsu pieprasījuma tehniskais atbalsts sāk darboties. Pat laban ir apmēram 3 miljārdi eiro mm, izplatīti valstī, reģionā saistībā ar kā tematiku, tehniskā atbalsta kontekstā. To mēs nedaudz organizēsim lielās grupās, pamazām tas notiks, taču tagad mēs turpinām izmantot tehnisko palīdzību, kas jau ir uz vietas, lai īstenot centienus Bet nu skaidrs, ka būs arī uh, konkurss, uh, tā parasti notiek. Privā, uh, konkrētā sektora, piemēram, lauksaimniecības nozarē, mēs vēlamies izmantot uh, institūcijas kā FAU Romā un FIDA, tātad uh, Franciski FIDA, jeb uh, Lauka attīstības fonds, jo viņiem ir daudz zināšanu un, un arī saikni ar cilvēkiem uz vietas. Uh, kas ir liels iegūms. Cēlēr kungam var sacīt, protams, ekonomikas uh, balstās uz kaut ko neoficiālu, vienā valstī vairāk kā cita, taču mēs nedrīkstam šo situāciju pieņemt kā kaut ko mūžīgu. Ir jāmērķē uz to, ka ekonomiski kļūs nobriedušāks, tā sakot, pieaugus, jāsniedz atbalsts mikrofinansējumu un arī ļoti, ļoti mazajiem vietējiem uzņēmumiem, taču mēs arī vēlētos izveidot tādu kā vērtību ķēdi ar nedaudz lielākiem, vidē lieliem uzņēmumiem, kas tad varētu piešķilt savu dinamiku, pozitīvo dinamiku šajā procesā. Kā jūs panākat to, ka ieguvums paliek konkrētajā valstī, ieņēmumi paliek tur? Nu, te man nav konkrēts atbildes, jāievēro. Ja katras valsts eh, izvirzītie investīcijas noteikumi. Jā, kādā valstī ir noteikumi par investīcijām, tad ir eh, tie piesaistīti mm, tam, kur paliek ienākumi, tad mēs šos noteikumus ievērosim. Taču jārūpējas par to, lai ienākumi būtu galvenokārt darba vietu izveidas ziņā uz vietas, kā uzlabotā tiešniecības attiecības. Es domāju, mēs ne, ne mazums esam šeit runājuši par, partner, par ekonomiskās partnerības nolīgumu. Jūs atceraties, ka ir eh, komitejas. Uh, protokols diskusijas turpinās 15 gadus, mēs vēl nesam nonākuši pie diskusiju beigām, taču katrā ziņā, ja mums izdosies veikt investīcijas, investīcijas, lai palīdzētu valstī kaut ko laist tirgū, kas nav tikai tāds iestrādāts preces, tad tas ļoti palīdzēs šīm valstīm. Izaicinājums, demokrātiskais izaicinājums, par kur mēs nu pat runājam, ir arī iespēja tirgumu tas nav eksports tikai Eiropas tirgumu, bet arī ražošana vietējiem tirgumu un reģionālu tirgumu. Jūs zināt, ka Āfrikā daudz pārtikas tiek uh, eksportēts, importēts, un uh, tas netiek izmantots uz vietas. Tātad. Nu, tas man arī pagaidām būtu viss. Priekšsēdētais, paldies! Uh, planētas un labklājības direktoram. Paldies par jūsu paziņojumu, paldies arī priekšstādēvotara. Nu, jau ir 12.40, priekšstādētājs pateica arī tūkiem, kas esot piekrituši palikt līdz 12.40. Paldies par aizraujošām diskusijām, paldies mūsu viesiem un arī tiem kolēģiem, kas līdz pat šīs viedokļa apmaiņas beigām ir palikuši. Un šī viedokļa apmaiņiem bija tiešām cerība nesoša. Neviens nevēlas izteikties. Tad tagad pauze līdz 14.30 un šo sēdu vadīs 14.30 Jans Gajers. Es nebūšu klāt, jo es piedalīšos Skills Week, kas ir veids, kā sniegt atbildes uz jauniešu bezdarbu Eiropā. Un norādīšu, ka attiecībā ka to Āfrikas elementu vidū, kurš apsvērdām, bija arī izglītība. Tātad tas ir ceļš, kas pavars pretī nākotnē. Paldies!